Mes chers collègues. Cienījamie kolēģi. Sāksim darbu. Esam aizkavējušies jau par četrām minūtēm. Visi eh, nav ieradušies, acīm redzot, dažiem kolēģiem ir grūti šorīt piecelties. Šorīt, sākot no 9.45 uz aptuveni 45 minūtēm, Mums būs uzklausīšana ar vicepriekšsēdētāju Vido uh, Kvadras un arī ar Klausu Vēli, kas mūs informēs par uh, divu nekustamā īpašuma iegādi, ko veids parlaments uh, Briselē un Strasbūrā. Uh, mūsu referente ir Maiers kundze, Es vēlētos piedāvāt neuzsākt diskusijas pēc tam, kad būsim viņus uzklausījuši, jo mēs neesam saņēmuši, mēs saņēmām eh, šo te dosie tikai vakar no rīta, mūsu referentam nebija iespējas ar to pienācīgi iepazīties, līdz ar to eh, tīri pieklājības pēc mēs viņus uzaicinām uz budžeta komiteju, lai viņi mūs iepazīstinātu ar to, un pēc tam mūsu referents piedāvās eh, iz, tātad saskaņā ar reglamentu uh, piemērot reglamentu, un tas mums ļaus uh, piedāvāt savu atzinumu. Līdz ar to mūsu rīcībā būs 15 dienas, lai mēs uh, attiecīgi sagatavotu savu atzinumu. Koordinātori par to vienojās vakar, un tas tiks apstiprināts arī rakstiski. Ir punkti, uh, kur mums bija jāizskata vakar pēcpusdienā, bet referenti nebija ieradušies, līdz ar to tos mēs izskatīsim šodien. Uh, Līdz ar to mūsu šodienas darba kārtība ir ļoti piesātināta un centīsimies strādāt ātri, padziļinot debats eh, vajadzības gadījumā. Un līdz ar to sāksim nekavējoties. Es došu vārdu Žanam Lukam Dēnam un Anna Jensenai, kas ir referenti par pašu resursiem eh, sarunās par finanšu schēmu. Mums bija ļoti padziļināts diskusijas vakar koordinātoru starpā. Uh, par to, kā mūsu delegācija varētu uh, strādāt ar šo jautājumu par pašu resursiem, un es domāju, ka uh, referents mums noteikti par to informēs. Tagad vārds Žanam Lukam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tā ir taisnība. Vakar uh, koordinatoru vidū norisinājās sākotnējā diskusija par pašu resursu pakotni. Un iemesls, kāpēc mēs tagad par to vispār runājam, kā arī iemesls, kāpēc mēs dalāmies ar šo sākotnējo informāciju, ir tāds, ka eh, komisija, ja pareizi atceros 5. decembrī, eh, ir eh, plānojusi tikties ar padomu un diskutēt par daudzgadīgo plānu Un padomē arī ir paredzēta sanāksme, lai risinātu pašu resursu jautājumus. Līdz ar to referenti kopā ar priekšsēdētāju varēs iesaistīties konsultācijās pirms un pēc šīs sanāksmes. Savukārt mums ir jāvienojas par nostāju, ko mēs pieņemsim šim nolūkam. Pirmkārt, es vēlētos uzsvērt ka komisija, vadoties pēc vispārīgā priekšlikuma, ko tā izstrādāja attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu, Tā plāno sagatavot piecus dokumentus veltītus eh, likumdošanas jautājumiem, eh, kas galvenokārt būs par pašu resursiem, un uh, otrkārt ar uh, šo pašu resursu lēmumu īstenošanu. Komisijas priekšlikumā pašu resursu palielināšanai būtu jānotiek no darījuma nodokļa, kā arī daļai no PVN. Citi ir ierosināti arī citi reglamentējušie priekšlikumi no komisijas puses, lai noteiktu, uh, Eh, cik lielai daļai no šiem nodokļiem vajadzētu kļūt par ES pašu resursiem un eh, kā šiem eh, aprēķiniem būtu jānotiek. Tāpat arī šis darījuma nodoklis un PVN ir iekļauti vispārīgajā priekšlikumā saskaņā ar kuru darījuma nodoklis ir jāievieš kā jaukts no, nodoklis, eh, kurā ir arī pašu resursu un nacionālo resursu komponents. Eh, jauni nosacījumi ir ierosināti arī attiecībā uz PVN un eh, arī šīs pašu resursu noteikums daļai attieksies uz PVN. Līdz ar to mēs esam atkarīgi no tā, ka par pašu resursu fiskālo bāzi vienošanās notiks citā komitejā. Šodien mums vajadzētu paraudzīties uz priekšlikumu tekstu, bet eh, mums pirmām kārtām vajadzētu koncentrēties uz savu nostāju, eh, tiekoties ar padomi, un jau vēlākā stadijā mēs varēsim jau runāt par konkrētiem ziņojumiem un iniciatīvām un raudzīsimies, kā notikumi attīstās citās komitejās. Tāpat arī mums vajadzētu panalizēt šo darījumu nodokļa un PVN aspektu. Bet vispārīgāk runājot, mēs analizēsim pašu resursus kā tādus. Priekšlikums, ko vakar izstrādāja koordinātoru sanāksmē, ir šāds. Iesākumā sarunās ar padomi Runājot par nākamo uh, eh, daudzgadu finanšu schēmu, parlaments vēlētos spērt nozīmīgu soli, lai atjaunotu to, kas vienmēr ir bijis atspoguļots līgumos, proti ES budžeta pamatā vajadzētu būt pašu resursiem, Pēdējo 30-40 gadu laikā ir notikusi nobīde no šī notikuma, noteikuma, un parlaments uzskata, ka mums vajadzētu atgriezties pie šīs vecās kārtības. Tālāk, runājot par daudzgadu finanšu schēmu, Arī šajā gadījumā sarunas būs būtisks solis, mēs tiksimies ar nacionālajiem parlamentiem, jo parlaments nevar apstiprināt daudzgadu finanšu schēmu, ja vien uh, šī daudzgada finanšu schēma neietver sevī būtisku virzību uz pašu resursiem. Mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, lai šie paši resursi un daudzgada finanšu schēma netiek atsaistīti viens no otra. Šis jautājums tiek skatīts arī vispārējo jautājumu padomē. Mēs grasāmies spērt būtisku kvalitatīvu soli attiecībā uz pašu resursiem, līdz ar to mūsu nostāja būs ārkārtīgi nozīmīga. Mums ir jāskatās, ko komisija ierosinās attiecībā uz pašu resursiem, un mēs šo nostāju varam atbalstīt, taču mums arī ir eh, jāraugās uz visām pozīcijām, kuras mēs esam pagātnē pieņēmuši kā parlaments. Līdz ar to sākotnējā stadijā mēs raudzīsimies, uh, kādus sākotnējos soļus spēr komisija attiecībā uz darījumu nodokli, un uh, mēs, protams, varam atbalstīt komisijas nostāju, bet, ja vienošanās par darījumu nodokli netiks panākta, vai ja mēs īsti nezināsim, vai papildus PVN vajadzētu izmantot vēl kādas citas iespējas vai idejas nodokļu jomā, ko komisija ir uzskaitījusi savos dokumentos. Uh, tas nebūtu nenozīmētu, ka mēs uh, atteiktos no pašu resursiem. Nē, mēs vēl joprojām mēģinātu uh, palielināt pašu resursu īpatsvaru mūsu budžetā, un 60%, ko ierosināja komisija, ir minimums, uh, par ko vajadzētu vienoties. Vakardienas diskusijas par budžetu vēlreiz parādīja, cik vāji mēs esam savās nostājās, cik vāja ir Eiropa salīdzinot ar dalību valstīm Un te mēs runājam par to, ka finansējums ir pilnībā atkarīgs no iemaksām budžetā. Un visu beidzot, un tas ir ļoti svarīgs punkts, ko es vēlos uzsvērt, mums vajag parādīt, un mēs ceram, ka arī komisija varēs sniegt mums tam nepieciešamo informāciju, tad, tad mums vajag parādīt, ka vairāk pašu resursu Eiropas Savienībā uh, nozīmēs mazāku atkarību no nacionālajiem ieņēmumiem un iemaksām budžetā. Līdz ar to uh, pašu resursi, kas tiek iekasēti no dalību valstīm, nenonāks budžetā, bet uh, tie nonāks eh, tiešā veidā Eiropas Savienības eh, līdzekļos, un tāpēc eh, šie nacionālo ieņēmumu rādītāji varēs tikt samazināti. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs pragmatisks faktors diskusiju gaitā. Ļoti iespējams, ka šī diskusija sāks ieskanēties augstās notīs un kļūs ļoti patētiska, bet eh, mums ir jātuvinās eh, kopienas līmeņa domāšanai. Mums ir jāveicina informētība, lai mēs varētu redzēt, ka vairāk pašu resursu Eiropas Savienībā rada lielāku manevru telpu pašām dalību valstīm. Par to mēs runājām arī vakar, un uh, mēs domājam, ka tālāk par to varēs runāt līdz referenti. Paldies, Luka, Anna. Fūmen. har <coughs> ah, ah, redegjort for Paldies, priekšētāji! Dēna kungs jau iepazīstināja ar vispārīgo ietvaru par to, kā komisija ir sagatavojusi vispārēju priekšlikumu par pašu resursiem. Un tagad komisija ir nākus klajā ar diviem jauniem priekšlikumiem par PVN un par finanšu transakciju nodokli. Mēs to varam izmantot arī savā darbā satiekoties 5. decembrī eh, vispārējo jautājumu padomē. Jūs noteikti atceraties arī garīgo ziņojumu no šura komitejas, kur eh, šī doma par jauniem pašu resursiem eh, bija visiem pieņemama. Mēs varam paraudzīties uz principiem, kas saistīti ar pašu resursiem, un arī šī ideja par finanšu transakciju nodokli tiek atbalstīta, kā to varētu izmantot kā jaunu pašu resursu. Mums ir jāieskicē šie priekšlikumi un komitejā mums jāpieņem nostāja par jauno priekšlikumu. Komisija, kā jau teicu, ir nākus klajā ar diviem jauniem priekšlikumiem attiecībā uz finanšu transakciju nodokli. Uh, Tas tādēļ, ka vairākas dalībvalstis un parlaments aicināja izteikt šādus priešlikumus, un ir direktīvas projekts par finanšu transakciju nodokli arī sagatavots. Tas tiks skatīts uh, ekon komitejā un ekonomisko monetāro jautājumu padomē, un mēs varētu sagatavot atzinumu, kurā tiks uh, runāts par to, kā uh, finanšu transakciju nodoklis varētu tikt izmantots, lai nodrošinātu pašu resursus. Mēs runājam par to, kādas pazīmes ir pašu resursiem, tas, ka tie nodrošina zinām stabilitāti, mums jāraugās arī uz kritērijiem, kas ir jāizpilda, lai tas būtu labs kandidāts pašu resursiem. Papildus tam Komisija ir sagatavojusi arī regulas projektu, kas ir tehniskāks, tur tiek skatīts, skatīts metodas, procedūras, kā dalība valstis uzliek finanšu transakciju nodokli, un tas ir jautājums, kas šī komitejā būtu jāizskata. Līdz ar to būs atzinums, es pieņemu, ka pati to sastādīšu un ņemot vērā principus, kas ir skatīti šur komitejā un arī pašinstīvas ziņojumā par pašu resursiem, kuru uh, sagatavoja mūsu priekšsēdētājs Lamas Urkungs pirms vairākiem gadiem, un kurā ir vairākas idejas, kas joprojām ir būtiskas un svarīgas. Es domāju, ka mums vajadzētu pie tā atgriezties, vēlreiz izskatīt šīs izklāstītās idejas. Mēs runājam par to, ka ir jāsamazina valstu iemaksas, mums ir nepieciešami stabili pašu resursi, tiem ir jābūt pilnīgi skaidri saskatāmiem. Mēs priecātos, ja būtu vienkārša sistēma ar zemām izmaksām šo nodokļu uzlikšanai un jānodrošina godīga sadala valstu starpā. Tā kā tie ir principi, kas mūsuprāt ir jāuzsver kā vispārīgie principi pašu resursiem. Un tādēļ jāskatās to uz finanšu transakciju nodokļu priekšlikumu to visu ņemot vērā. Vai mēs vēlamies šādu nodokli vai nē, to skatīs ekon komiteja. Es labprāt uzklausīšu deputātu sākotnējos komentārus, jo tas, protams, tiks iestrādāts arī mūsu turpmākajā darbā. Paldies! Merci, madame le rapporteur. Paldies, uh, referents kundzei, Jērans Ferms. Paldies, priekšētāji var izteikties ātri, jo varu diezgan apmierināt teikt, ka ir diezgan liela vienošanās starp referentiem un mūsu grupu par to, kā skatīt šo jautājumu pašu resursi mums ir ļoti svarīgs princips. Tomēr mums jārunā arī par taktiku, mums ir jābūt pragmatiskiem, ja vēlamies panākt kādus rezultātus. Varbūt nevajadzētu pārslokot mūsu darbu ar principiem un uh, strīdiem par uh, pamatprincipiem, bet vairāk skatīties uz praktisko pusi. Tādēļ ir nepieciešams, lai mēs iedzinātos šajos argumentos, ir īpaši domāt par to, kā varam palīdzēt dalībvalstīm samazināt uh, to iemaksas. Un jādomā par to, kā šīs komisijas priekšlikums varētu palīdzēt samazināt valstu nacionālas iemaksas. Un varbūt varētu sagatavot uh, fondu dokumentu vai darbu dokumentu, kurā tiktu skaidrots, kas ir izskanējis no parlamenta par šo jautājumu, jo mēs esam runājuši par ļoti būtiskiem principiem, bet joprojām nav īsti sapratni dalībvalstīs, piemēram, par dalībvalstu finanšālo prerogatīvu cienīšanu. Šis princips mēs nevēlamies, lai Eiropas Savienībai būtu nodokļu uzlikšanas pilnvaras. Tāpat jautājums par budžeta neutralitāti. Uh, Tas viss ir ļoti svarīgi. Mums šie principi ir jāpaskaidro pirms mēs uzsākam pārunas, lai visiem būtu skaidri, kāda ir patreizējā situācija un mūsu viedoklis. Un tīri praktiski un politiski apsvērumu dēļ ir svarīgi, lai mēs pieturētos pie komisijas priekšlikumiem un varētu strādāt ar viņiem kopā un panākt lielāku aliansi praktiskai pieejai. Tāpat ir svarīgi Komisija šobrīd koncentrējas FTN, kas, protams, ir svarīga arī manā politiskā grupā un uz PVN, bet mēs labi zinām, ka abi šie resursi rada diezgan daudz domstarpību. Tā kā ir jādomā, ka iespējams var atrast arī citus resursus, piemēram, enerģētikas nodokļus, par kuriem runāsim vēlāk šajā sanāksmī. Noslēgumā vēlos teikt, ka runājot par visiem resursiem un pašu resursiem, nedrīkst aizmirst, ka mums jārunā arī par citiem jautājumiem attiecībā uz ieņēmumiem šajā komitē, piemēram, par kā mēs skatīsimies uz valstu iemaksām nākotnē, kā uz kompensācijām, arī par to ir jādomā. Tādēļ vēlos atgādināt, ka arī šie jautājumi ir svarīgi un tos nedrīkst aizmirst. Merci, Göran. Lai jūs bokroš. Paldies, Bokroš kungs, lūdzu. Paldies. Es jau pilnīgi skaidri izteicos vakar koordinātoru sanāksmes laikā. Un man šķiet, ka Man atbildītāk ir citiem budžeta komitejas deputātiem un dalībniekiem skaidrot man nostāju, lai gan koordinātori un arī lielākā daļa deputātu šī komitejā varbūt nebūs viensprāt ar mani. Bet, jebkurā gadījumā, tā ir mana atbildība manas grupas priekšā jums manu viedokli paust. Tas, ko Žanuks Dēns nu pat teica, nedaudz atšķirās no tā, ko viņš teica vakar. Un es uzrakstīju divas svarīgas piezīmes. Piemēram, pašu, vairāk pašu resursu nozīmēs mazāk ieņemumu budžetā. Tas ir pareizi, bet tas nav būtiski, jo būtiski dalībvalstīm ir tas, cik, eh, ar cik lieliem nodokļiem mēs viņus apgrūtināsim. Tādēļ visas suverēnās valdības budžetā vai ārpus budžeta aprēķinās, cik liela ieņēmuma no nodokļiem tiks eh, savākti katrā tautsaimniecībā vai valstī. Otrs viņa komentārs bija par to, ka dalībvalsts savāktie paši resursi radīs lielāku brīvību valstu budžetiem. Bet, Žanluk, jāsaka, jums nav īsti taisnība, ja ņemam vērā divas lietas - budžeta neutralitāte, uh, vai vēl labāk uh, nodokļu sloga neutralitāte. Ja jūs sakat, ka nevēlatiet uzlikt lielāku slogu pilsoņiem un tautsājumniecībai kā tādai, un tad nākat klājā ar jaunu nodokli, kas tiek iemaksāts uh, Eiropas Savienības budžetā, nevis valsts budžetē, bet tiek savākts uh, valsts tautsājumniecības ietvaros un tad tas varbūt neitrās uz budžetu tikai tad, ja nacionālais mm, budžets drīkst e, īstenot zināmas nodokļu samazinājums. Līdz ar to nav nekāda brīvība budžetam, jo summa, kas tiek savākta ārpus budžeta, aizvietos to, kas ir savāks budžeta ietvaros, un valsts budžeta pārpalikums vai deficīts nemainīsies. Tā jau ir gluži vienkārši matemātika. Un papildus, un tas ir tīri politisks uh, uh, apsvērums, neatkarīgi no tā, kā jūs to formulēsiet, tas pārkāp valstu fiskālo suverenitāti, un daudzas valstis nav gatavas to pieņemt. Tas nav saskaņā ar uh, Lielbritānijas konservatīvās partijas uzskatiem. Daudz cilvēku saka, tas jau nav svarīgi, bet tomēr tas ir svarīgi daudzām citām valstīm. Un tas ir būtiskākais šajās diskusijas. Ne, nav svarīgi, vai FTN vai PVN vai kādu citu ieņēmumu veidu mēs šeit izmantojam. Es esmu gatavs runāt pat par FTN, bet ne kā instrumentu, ar kuru uzlādēt uh, ES budžeta baterijas, bet kā veidu uh, risinātu banku nozares problēmas, un tas ir daudz svarīgāk m, mm, par uh, to, kā mēs mēģinām izmantot līgumu, kurā ir rakstīts šis ļoti nepārliecinošais jēdziens par pašu resursiem. Uh, Un noslēgumā, protams, diskusijas par budžetu ir saistīts ar to, vai mēs tiecam kopienas metodē vai starpvaldību metodē. Es joprojām pieturētos pie starpvaldību metodas un vēlos pie tās arī pieturēties nākotnē. Paldies! Merci, mon cher kolēģi! Paldies, cienījamais kolēģi, tas bija ļoti skaidri. Tagad vārds nākamajai kolēģei. Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir jāapzinās, kas notiks, ja parlaments izmanto tā rīcībā esošās iespējas. Jo, jāsaka, ne jau katru dienu mēs saņemam uh, komisijas priekšlikums par to, ar kādu metodu mēs varētu mainīt pašu resursus. Komisijas metoda pastāv, tā eksistē, bet, diemžēl, tai ir zināmi trūkumi, un tāpēc parlamentam ir jāpiedāvā savs risinājums. Mēs nevaram gluži vienkārši strādāt, balstoties uz to, ko piedāvā sociālistu grupa. Eh, tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, bet eh, finanšu transakciju nodoklis, tas ir svarīgs solis uz priekšu. bet ir nepieciešams izmaiņas arī PVN jomā. Un ir jāizmanto citas iespējas, piemēram, eh, enerģijas nodoklis. Tātad mums ir jāizsver visas iespējas, neatkarīgi no tā, vai runa ir par vienu, divām vai desmit. Mums ir jāizskata pilnīgi visas iespējas. Mums ir jāuzņemas iniciatīva, mums no parlamenta puses, un mēs nevaram gluži vienkārši apmienāties ar to, ka mēs uh, strādājam balstoties uz komisijas priekšlikumu un nogaidam. Mums ir jāizmanto šī iespēja. Ja mums būs labs priekšlikums attiecībā uz pašu resursiem, tas eh, būs eh, lielisks risinājums eh, Eiropas Savienības budžetam, un šāds risinājums iespējams varētu tikt izmantots ilgstoši. Paldies! Paldies, Haidar! Jūs piedāvājat uh, risinājumu, kas saskars ar zināmām taktiskām problēmām, bet uz to atbildēs referenti. Uh, Es sveicu šeit vicepriekšsēdētāju Vidalu Kvadraskungu, kas ir ieradies pie mums, lai piedalītos viedokļu apmaiņā, kas notiks pēc brīža. Varbūt sagaidīsim, lai ieroc arī Klaus Svelle. Jā, lūdzu, vicepriekšsēdētāji. Problēma ir tāda, ka mani informēja par to, ka man šodien ir jāierodas uz šās dienas sanāksmi. Par to es saņēmu ziņu tikai vakar vakarā. Uh, Un man ir paredzēts balsojums uh, Rūpniecības komitejā pulksten desmitos. Es esmu ēnu referents attiecīgajā jautājumā. Tādēļ, priekšsētāji, jums tas ir pieņemam. Es varētu izteikt savus komentārus šobrīd, jo runa ir drīzāk par politiskiem komentāriem. Un pēc tam, attiecīgi, mans kolēģis varēs jūs informēt par visām eh, detaļām un tehniskajiem punktiem, kas ir saistīti ar komisijas budžetu. Paldies! Ehm, jā, arī mēs ehm, šo dosie saņēmām tikai vakar no rīta, un ņemot vērā ehm, šo termiņu, kur mums uzspiež birojas, mēs vēlējāmies rīkoties pēc iespējas ātrāk. Tāpēc es piedāvātu kolēģiem sakojošo. Pārtrauksim pagaidām ļoti interesantās un nozīmīgās diskusijas par pašu resursiem. Pie tā mēs atgriezīsimies pēc brīža un izmantosim to, ka mūsu vidū šobrīd ir vicepriekšsēdētājs, lai viņš mūs iepazīstinātu ar biroju uh, projektu un pēc tam atsāksim diskusijas un balsošanu. Lūdzu, vicepriekšsēdētāja kungs. Muchas gracias, presidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties jums par man doto iespēju ierasties budžeta komitejā. Kā personai, kas darbojas eh, konkrētā parlamenta darbības jomā, es eh, šeit ierodos diezgan bieži ar prezentācijām un skaidrojumiem par eh, dokumentiem, kas ir manā atbildības jomā. Uh, Un eh, kopā ar eh, kolēģi es eh, rūpējos arī par institucionālā budžeta jautājumiem, ēku politikas lietām. Un kā jau sacīju, jo man tikai vakar vakarā pateica, ka man būs šorīt jāierodas šeit, un man ir ļoti žēl, bet man ir jārodas uz Rūpniecības komitejas balsošanu, kas nozīmē, ka es varēšu izteikties īsi, un man drīz būs jādodas prom. Taču jebkurā gadījumā es esmu jūsu rīcībā un eh, ģenerāla sekretārs šai komitejai detalizēti stāstījis par diviem konkrētiem ēku politikas projektiem. Tie ir projekti, kurus birojas apstiprināja vienbalsīgi divās dažādās sanāksmēs. Viens no projektiem saucas B ēka Strasbūrā, tātad B ēkas iegāde Strasbūrā, un šo projektu apstiprināja 26. septembrī. Otrs uh, projekts attiecas uz ēkas iegādi Brīselē, Montojē ielā 17, un to apstiprināja 14. novembrī. Tātad tie ir uh, divi projekti, kas ir daļa no parlamenta ēku stratēģijas, ko apstiprinājusi arī budžeta komiteja. Un šī stratēģija paredz, ka mēs iegādājamies ēkas, kad vien tas ir iespējams, tās ēkas, ko mēs jau izmantojam, lai optimizētu savus resursus un tādā veidā iegūtu uh, iespēju uzlabot mūsu darba apstākļus. B ēkas gadījumā Strasbūrā Finansiāli runājot, šis darījums izskatās daudzsološs. Tas ir bijis izdevīgs, un ar tā palīdzību mēs varēsim iegūt vairāk biroju telpas, lai uzlabotu deputātu darba apstākļus. Būtībā mēs atbrīvosim biroju telpu un tiesību sārga telpas, un varēsim pārveidot jau esošās ēku zonas un padarīt tās pieejamas deputātiem. Šī B ēka neatrisinās pilnībā uh, vajadzības pēc telpām Strasbūrā, taču uh, tā ievērojami uzlabos situāciju. Runājot par uh, Montajē 70 ēku Briselē. Šajā ēkā mēs jau strādājam, un mums ir vienošanās ar pašreizējo īpašnieku atjaunināt uh, īres līgumu un izdevīgos nosacījumus, un tajā tiek paredzēta arī iespēja iegādāties ēku Jūs iepazīstinās detalizēt ar šiem abiem projektiem, birojām tie šķiet interesanti, cenas arī ir izdevīgas, un mēs ļoti ceram, ka budžeta komiteja arī dos savu zaļo gaismu šiem projektiem. Vēl bez šiem abiem specifiskajiem projektiem es vēlētos arī izteikt tādu vispārīgāku komentāru. Pēdējā biroja sanāksmē es norādīju, ka ir ļoti būtiski, lai noritētu dialogs starp biroju un budžeta komiteju par viņu projektiem. Un šim dialogam vajadzētu būt uh, regulāram un noritēt īstajā laikā. Un eh, to bieži vien ir grūti īstenot, jo izskatāmajie jautājumi ir ļoti sarežģīti. Un arī tāpēc, ka uh, daudzi procesi uh, notiek ilgstoši un daudzas procedūras norit diezgan lēni. Un ir vajadzīgs ilgs laiks starp projektu izstrādi un uh, brīdi, kad budžeta komiteja atrod visu viņiem vajadzīgo informāciju, lai varētu pieņemt lēmumu. Līdz ar to es vēlētos pārliecināties par to, ka budžeta komiteja apzinās mūsu vēlmi, lai viņu rīcībā būtu visa vajadzīgā informācija saulaicīgi, lai viņi varētu pārunāt to eh, tik detalizēt, cik nepieciešams. Un, eh, lai tādā veidā varētu nodrošināt eh, to, ka mūsu politiskā apņemšanās ir tik spēcīga, cik vien tā var būt. Es vēlos ieviest skaidrību šajā jautājumā, jo cik tālu tas ir mūsu interesēs, mēs vēlamies, lai jūs zinātu, ka jūsu kolēģi birojā vēlas ar jums sadarboties labākajos iespējamajos apstākļos. Vienkārši vēlējos uzsvērt šo lietu, jo mums ir ļoti svarīgi, lai šī komiteja to apzinātos. Paldies! Merci, monsieur le président! Paldies, vicepriekšsēdētāj kungs! Paldies par jūsu skaidro apņemšanos. Mēs, eh, starp citu, priecājamies par attiecībām, kas mums jau divus gadus ir ar biroju, un jo īpaši es vēlētos izmantot iespēju jūsu klātbūtni šeit, lai pateiktu, ka eh, tie centieni, kāds parlaments ir īstenojis, lai saglabātu eh, striktu 2012. gada budžetu, ka šos centienus eh, novērtēja padomē, jo gal galā Šis ir vienīgais budžets, par kuru uh, samierināšanās procedūrā nebija nekādu domstarpību parlamentu un padomu starpā, un padome novērtē to, ka mm, kopš uh, izskatīšanas šovasar parlaments ir iesniedzis grozījums un pieņēmis grozījums, kas uh, Uh, paredz samazinājums parlamentu budžetā, tātad ir veikt papildus centienu, un tas, protams, tika pienācīgi novērtēts. Es atvainojos, lūdzu, priekšsēdētāji. Nu, protams, ka es vēlētos paust savu pateicību par lielisko darbu, ko paveicis, uh, ko paveikusi Goldmajeras kundze. Uh, un viņa strādā ciešā sadarbībā ar budžeta komiteju, un es pateicos par viņas ieguldīto smago darbu, un man ir arī daži filozofiskas dabas komentāri. Izdevumi ieguldījumos nav, izdevumi un ieguldījumi nav viens un tas pats. Krīzes laikā vajag nodalīt izdevumus un investīcijas. Uh, birojas reizēm ierosina pasākumus, kas ir ārkārtīgi dārgi un tāpēc varētu radīt iedzīvotājos satraukumu šajos eh, finansiālo sarežģījumu laikos. Tomēr mēs vienmēr pieņemam šādus lēmumus ar aprēķinu, ka tad, ja ieguldījumi tiek veikti īstajā brīdī, pat krīzes laikā, beig beigās nākotnē tie pārtaps ietaupījumos. Paldies, vicepriekšsēdētāji kungs. Protams, tā kā mēs saņēmām šo dosie tikai vakar, mums ir nepieciešams nedaudz laika, lai to izskatītu pēc šīs viedokļa apmaiņas, par kur es eh, jums pateicos. Un mēs izmantosim attiecīgo eh, punktu reglamentā, kas paredz to, ka mūsu komiteja sagatavo atzinumu. Tu dodies prom jau tagad? Referents kundze, vai jūs vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktu, kur ir tie punkti, pie kuriem jūs vēlētos īpaši padziļināt strādāt? Jā, pirmām kārtām paldies un labrīt visiem. Es vēlētos uh, savam kolēģim, ar kur bija brīnišķīga sadarbība, no sirds pateikties. Un, uh, jā, nu, diemžēl tā notika, ka materiāli tika saņemti ļoti vēl. Es vakar vakarā tos pat ienes birojā, bet, diemžēl, izskatās, ka tie nav atbilstoši saņemti. Un, uh, jā, Es eh, līdz ar to šo te pieeju īsti neuzskatu par adekvātu. Un uh, svētdien uh, mēs uh, saņēmām uh, zvanu un uh, svētdien ap pusdienlaiku mana darbiniece mm, arī saņēma informāciju Un, diemžēl eh, šī vēlā informācijas saņemšana ir izskaidrojama ar to, ka priekšsēdētājiem bija jāskata budžets līdz trījiem naktī, un viņš nevarēja parakstīt dokumentus. Un uh, visu beidzot 11. Uh, eh, dienā šīs budžeta sarunas priekšsēdētājs varēja pamest, un situācija bija ļoti sarežģīta. Es uh, būtu vēlējusies, kā referente, uh, lai, lai varētu, lai būtu varējis sniegt labākas atbildes kolēģiem, kas nepārtraukti jautāja, vai es, uh, vai es kaut ko zinu, vai man ir informācija par kādiem plāniem. Uh, Un uh, es varēju atbildēt tikai, jā, es zinu par diskusijām, kas norisinās, bet man nav konkrētu plānu, kas būtu parlamentu un sarunu pamatā, jo uh, es citos ceļos ieguvu zināmas baumas un informāciju, bet uh, tās nevarēja izmantot kā pamatu diskusijām budžeta komitejā. Tāpēc attiecībā uz šiem projektiem, par kuriem ir zināms jau gadiem, proti, ka šis Montoje 70 projekts, eh, projekta termiņš drīz beigsies, eh, ir, ir būtu būtiski zināt, eh, kādas stratēģijas, kādas iespējas mēs varam apsvērt un par ko tad mēs īsti varam lemt. To var sagaidīt gan prezidijas, gan arī mēs, kā uh, budžeta komiteja. Mums būtu tiesības sagaidīt šo informāciju, kad uh, es uh, iesniedzu kādu paziņojumu komisijai, tad man vajadzētu varēt uh, šo pašu paziņojumu iesniegt arī parlamentam, un tie būtu nopietni uztverami. Un, uh, Vēl pirms eh, četrām nedēļām mums ziņoja, ka Montajē 70 eh, jautājums nekādā veidā netiks izskatīts, ka mēs drīzāk iegādāsimies Montajē ielas 51. namu, bet es sazinājos ar eh, kolēģiem un un, un runāja par šo Montoje 51, jo bija runas, ka mēs Montoje 70 ēku vairs nenomāsim, ka tā ir pārāk dārga, bet pēc 14 dienām es uzzināju, ka uh, es saņēmu vēstuli, ka mm, ir uh, no datoriem pazudušas nozīmīgas vēstules, un tāpēc man to J70 atkal ir nonākusi darba kārtībā. Mani kā referenti neinformēja par šo būtisko soli. Man likās, ka šī ēka vairs netiek izskatīta, un līdz ar to es vēlos skaidri paust savu nosodījumu par to, ka parlamenta uh, vadība iepazīstina ar uh, šiem plāniem par ēku iegādi. Es arī formulēšu rakstveidā savus jautājumus un uh, jebkurā gadījumā uh, Šis, šie, šie dokumenti ir 250 lapušu apmērā, un eh, te ir runa par miljoniem. Un eh, jebkurā gadījumā nākotnē mē, mums, mēs varēsim par nerenovētu ēku maksāt vai nu 250 eiro īri, vai arī mēs varēsim iegādāties eh, ēku par eh, ievērojami pārcenotu cenu. Vai arī mēs varēsim pateikt, ka jā, īpašnieks nevēl šo ēku eh, pārdot, jo viņš var iekasēt ievērojams īres maksas. Bet jebkurā gadījumā 30. 2012. gadā šis īres līguma termiņš beidzas, un eh, jebkurā gadījumā pirms šajos jautājumos nav ieviesta pienācīga skaidrība, pirms nav skaidrs, ko tad mēs īsti darīsim, un eh, vai mēs varam atbildēt uz visiem jautājumiem šajā lietā budžeta komitejā. Man ir jāteic, nu es vienkārši esmu vīlusies pieejā procedūrā. Uh, Es saprotu, ka mums ir dažādas vajadzības, nepieciešamības, eh, taču, kad es apjautājos par vajadzībām, es nesaņemu vispār nekādus faktus. Es, es saņēmu tikai vienu teikumu, ka no frakciju puses ir pieteikti 204 modeļi, moduļi, 56 no sekretariāta, un ir vajadzīgas arī kaut kādas vietas eh, asistentiem. Uh, Bet eh, cik daudz eh, cilvēku nonāk šajā mantojā ēkā, kad mēs iegādāsimies eh, to, nu, nav nekādas informācijas. Es, es nezinu, vai vispār kādi papildu cilvēki tiks turp nogādāti papildu vajadzību dēļ, nav nekāda atbilžu. Tāpēc priekšsēdētāji es šodien izteikšos īsi, es lūdzu budžeta komiteju un priekšsēdētāju mani atbalstīt. Uh, manās eh, sarunās ar parlamentu vadību, jo šobrīd eh, es, es, es nedomāju, ka mums vajadzētu ieslīgt atsevišķās diskusijās, bet vajadzētu izstrādāt kopsavilkumu par šo jautājumu, lai eh, lemtu par to, kādu lēmumu mēs pieņemsim un kā šī situācija izskatās. Tāpēc atvainojiet, kolēģi, ka es tagad neieslīgstu detaļās, jo tas vienkārši bezjēdzīgi atņem laiku, un mēs parunāsim par to nākamreiz. Paldies, referents kundze. Jūs, jums aplaudē Bakraškungs un Hartonkungs, kas ir pieteikušies arī, lai izteiktos. Paldies, vicepriekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi. No tā visas secinu, no, no, no pat dzirdētā un no aplausiem es secinu, ka budžeta komiteja. Uh, piemēros attiecīgo punktu reglamentā, proti mēs izmantosim nedaudz laika, lai sagatavotu atzinumu par šo punktu, par kuru mēs saņēmām informāciju novēloti. Tādēļ es piedāvāju jums pieņemt šādu lēmumu, līdz ar to noslēgt diskusijas, kuras mums būs iespēja paturpināt citreiz, eh, tad, kad mums būs eh, pietiekam daudz uh, laika. Un attiecīgi vicepriekšsēdētājs un ģenerālsekretārs strādās pie šī jautājuma. Līdz ar to varam uzskatīt, ka 21. punkts ir izskatīts, un mēs varam pievērsties, nākam, pievērsties iepriekšējām diskusijām. Došu vārdu Hartonga kungam, kas izteiksies par pašresursiem. Tātad vairs ne par ēkām, bet par pašresursiem. Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Nu, mēs no ēkām atkal atgriežamies pie nodokļiem. Jūs noteikti piekritīsiet, eh, ja es teikšu, ka nodokļi tas nav nekas patīkams, bet tas ir nepieciešams. Tātad, ko es vēlējos teikt? Nodokļus iekasē valdības no saviem pilsoņiem, un Eiropas Savienībā nav valdības, un līdz ar to nav arī pilsoņi. Tas bija galvenais, ko es gribēju teikt. Brīnišķīgi, brīnišķīgas politiskās debatas. Mēs, protams, tās varam papildināt, bet es to šoreiz nedarīšu. Šāds debats eh, norit vairākās valstīs, bet ne visās, jo ir atšķirības starp pilsonību un nacionalitāti skaistas debatas, skaistas diskusijas, bet tas tomēr iet ārpus mūsu budžeta kompetencēm. Gudmaņkungs ir pieteicies, lūdzu. Thank you, Chairman. And also would like... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos komentēt šo jautājumu. Pirmkārt, ir jārunā par uh, slikti veiktiem matemātiskiem aprēķiniem. Kad mēs paraugāmies uz priekšlikuma piekto lapus, uz tajā redzamo tabulu, uh, Nu, man ir prieks, ka šie skaitļi pārāk neatšķiras no tiem, ko vēl pirms vasaras sākuma iesniedza komisija. Te ir 40,8 miljoni, miljardi. Aprēķina jautājums ir ārkārtīgi nopietns, jo, ja tiks saņemts mazāk līdzekļu no šiem abiem potenciālajiem nodokļiem, tad mērķis netiks sasniegts, un mūs vainos par to, ka neesam finansējuši uh, tos pasākumus, ko mēs vēlējāmies finansēt. Netik patīkamais aspekts ir tāds, ka jau otro gadu pēc kārtas parlamentam ir eh, simtprocentīgi jāakceptē tie maksājumi, ko ierosina padomu. Es esmu šeit jauns deputāts, es šeit netiku ievēlēts iepriekšējās vēlēšanās, bet es uzskatu, ka šī sistēma darbosies arī nākamgad un aiznākamgad, un tas nozīmē tikai vienu. Ja tas noritēs šādi, tad parlamentam būs jāplāno palielinājums saistībās, lai varētu nodrošināt ES 2020 stratēģijas īstenošanu. Savukārt padomi stingri pastāvēs uz saviem skaitļiem, un mums nāksies grozīt savus lielos mērķus. Mēs nevarēsim vairs apgalvot, ka varam īstenot ES 2020 stratēģiju, ja mums būs problēma ar uh, pašu resursu proporciju. Tā ir spēcīga iniciatīva mainīt sistēmu. Un vienīgā problēma ir tāda, ka e ES 2020 stratēģija, uh, šie priekšlikumi ir īstenojami tikai līdz 1. janvārim 13. gadam. Un uh, līdz ar to drīz mēs varēsim teikt, ka ir par vēlu e ES 2020 stratēģijai. Tālāk runājot par nodokļiem, es veicu aprēķinus attiecībā uz savu valsti un nedomāju, ka uz citām valstīm ietekme īpaši atšķirsies. Un es uh, sniegšu piemēru. Ir jābūt skaidrībai par to, ko mēs darīsim ar PVN mazajām likmēm. Es dzirdēju baumas, ka PVN mazās likmes tiks izslēgtas no 1% bāzes aplikšanai ar PVN iekļaušana vai izslēgšana ir ļoti būtiska pozīcija, jo ir valstis, kurās eh, šo mazo PVN likmju struktūra pakalpojumiem un citām lietām ir tik ļoti atšķirīga, vai šo 1% attiecinās uz šiem, šiem mazajām PVN likmēm vai nē, tas ļoti ietekmēs aprēķinus. Otrakārt, runājot par finanšu darījumu nodokli, Problēma ir tāda, ka dažas valstis vēl pirms šiem priekšlikumiem ierosināja nodokļus banku sistēmai, un šie nodokļi nav simtprocentīgi finanšu darījuma nodokļi, tie atšķiras. Es varu nosaukt vismaz trīs vai četras valstis, kas ir ierosinājušas šādus eh, note noteikumus, eh, šādu nodokli, un eh, šis, šī likme bija 0,1%. Levandovski kungs arī par to ir izteicies. Uh, ja eh, šis 0,1% tiks uzlikts vēl papildus banku sistēmai, tad es esmu drošs, ka tās valsts, kurās tas tiks piemērots, būs kategoriski pret šo sistēmu, tam vai nāksies atteikties no jau esošā nodokļa, kas ir pielīdzināms darījuma nodoklim, un tas nebūs viegli, jo tas jau ir konsolidēts budžetā, vai arī kaut kā citādi būs jārisina sistēma, jo es nedomāju, ka uzliekot vēl papildu 0,1% banku sistēmai šajās valstīs mēs atrisināsim problēmu. Un vēl ir valstis, kuras ierosina šādus nodokļus, lai uzlabotu budžeta deficīta rādītājus. Un ir arī tādas valstis, kas jau otro reizi vēršas pie Startautiskā valūtas fonda pēc palīdzības. Līdz ar to šis jautājums ir ļoti, ļoti sarežģīts. Visu beidzot, gribu teikt, ka mūsu referentiem tas ir ļoti smags uzdevums nākt klajā ar rezultātiem, jo Situācija ļoti atkarīga no tā, vai mēs kā dalība valstis nonāksim pie kopsaucēja šajā jautājumā vai nē. Ir divi interesanti aspekti. Ja mēs paraugamies uz Lisabonas līgumu, vienā pantā ir teikts, Eiropas budžetu finansē no pašu rezultātiem. Punkts. Taču nav nekāda teksta par to, kā šie paši resursi tiks iekasēti. Un tālāk ir teikts, ka par šiem pašu resursiem tiks lems dalību valstīs vienprātīgi. Uh, Un eh, šīs pretrunas ir jārisina. Un es domāju, ka tiem kolēģiem, kas pie tā ķersies, eh, darbs būs ļoti smags. Es vēlu jums veiksmi. Paldies, cienījamais kolēģi. Uzticība un iedrošinājums mūsu referentiem. Nākamais runātājs Šurjan kungs. Paldies priekšsētāji par to, ka devāt man iespēju izteikties. ja paskatāmies uz šiem jautājumiem no pilsoņa skatu punkta, tad nav svarīgi par to, kā šie nodokļi tiek uh, iekasēti vai uzlikt, jo viņiem tas ir vienkārši jāmaksā, un viņi nevar atļauties to samaksāt. Ja mēs domājam par Eiropas budžetu un sakam, ka tas nebūs daļa no valstu budžeta, tad patiesībā šī pieeja ir tāda, ka konkrētajā situācijā finanšu ministriem uh, nav īpaši jāmosās ar šo jautājumu. Ja domājam par ikgada budžeta diskusijām un skatāmies uz to vispārīgi, būtu vēlams, ja būtu uh, līdzsvarots process, citiem vārdiem, ja būtu neitrāltāk. Es nezinu, vai to pat var uh, iedomāties, un es pats esmu diezgan pesimistiski noskaņots, vai kāds spēja iedomāties, ka dalībvalstis piekritīs e, šādam nodokļu apjomam, un ka to izlems Eiropas parlaments vai Eiropas saimnības institūcijas. Mēs runājam par to, vai mēs varam palielināt vai samazināt šī nodokļa apjomu. Varbūt mums jādiskutē par to, ja skatāmies uz sloga <clears throat> taisnīgu sadalījumu un uz valstu iemaksām kā instrumentu, vai mēs šīs iemaksas paturēsim vai nē. Ja mēs tās paturēsim, tad izmaiņas salīdzinājumā ar patreizo situāciju būs ļoti niecīgas. Un gal galā, ja mēs runājam par nelielu daļu, tik un tā būtu jāvērš pie valstu budžetiem. Līdz ar to es nevaru pat eh, iedomāties, ka dalību valstis piekritīs tam, ka mēs iegūstam pilnīgu autonomiju. Nu, protams, mēs varam mēģināt, un iespējams, ka pēc vairākiem parlamentu sasaukumiem mēs nonāksim ideālā situācijā, bet pašlaik šī sasaukumā pat, ja mēs virzamies uz priekšu, kaut vai sparam vienu soli, nu, tas jau būtu ļoti labi un par to būtu jāpriecājas. Es raugos uz šo diezgan stingro pieeju, ja mēs sakam, ka ja pašu resursi netiek reformēti, ja Lisabonas līgums un tā nosacījumi netiek e, īstenoti šobrīd, un parlaments e, nesniedz savu piekrišanu daudzgadu finanšu schēmai. Bet tad es domāju, kad mēs beidzot e, saskaitīsim visus summas un uh, izdomāsim, kā vispār savienība var spēt uh, turpināt savas funkcijas. Un daži, protams, eh, pašapmierināti šeit varētu berzēt rokas un priecāties, jo tad būs jāmaksā vēl mazāk budžetā. Ja mēs vienojamies par septiņu gadu finanšu schēmu, tad tas, zināmā mērā, ierobežotu mūsu izvēlēto stingro pieeju Mums, protams, ir jāturpina darbs, bet ir jāsagatavo arī kāds rezerves plāns. Paldies, jūs iesākāt savu uzstāšanos eh, tādā pesimistiskā, pesimistiskā gaisotnē, bet noslēgumā bija diezgan konstruktīva pieeja. Labi, tālāk dodu vārdu referentiem. Paldies, priekšstādātājs, izteikšos pavisam īsi, jo darba kārtībā vēl ir ļoti daudz punktu. Tātad kopumā runājot, pieeja, ko mēs piedāvājam, es domāju, ka mēs varam pie tās palikt. Es vēlētos um, reaģēt uz dažiem komentāriem, kas izskanēja no kolēģa puses. Komisijas priekšlikums, uh, tas ir pats uh, par sevi saprotams, uh, neiet, protams, tajā virzienā, kurā mēs varētu rēķināties ar 100% pašu resursu. Un līdz ar to vienmēr eh, būs jāveic eh, aplēses eh, saskaņā ar RNB. Tā, manuprāt, ir realistiska pieeja, un tā mēs varam sniegt savu atbalstu. Tātad komisija mums piedāvā spērt nopietnu soli virzienā uz pašu resursiem. Otrakārt, mēs, protams, lieliski apzināmies, ka ir grūti panākt vienošanos. Kāpēc? Tāpēc, ka pašu resursus mēs varam uh, pieņemt tikai vienprātīgi, un turklāt šāds lēmums ir jāapstiprina arī visiem uh, parlamentiem. Un, protams, ka par Eiropas Savienības pašu resursiem lēmumu pieņems arī nacionālās, eh, nacionālajie parlamenti. Līdz ar to nebūs iespējams tīri um, automātiski noteikt eh, šos te, um, šo te procentus. Tātad neatkarīgi no tā, vai runa ir par uh, Eh, šo te finanšu transakcijas nodokli vai izmaiņām PVN jomā. Jebkurā gadījumā mums būs ļoti uzmanīgi jāiepazīstas ar sākotnējo eh, tekstu, lai saprastu, kā mēs tajā varam iestrādāt eh, pašu resursus. Un ir skaidrs, ka šīs te pamatdarbs būs jāveic nevis mūsu komiteja, bet kādai citai. Un visbeidzot komentārs par pašu resursiem, kas būtu eh, citu veidu resursi, ne tie, ko piedāvā komisija. Es domāju, ka tas nebūtu, tā nebūtu pareizā pieeja tīri no taktiskā viedokļa. Pēc šīs pirmās viedokļu apmaiņas ar padomi mēs nevaram eh, sākt runāt par citiem veidiem. Es domāju, ka mums ir uh, jāaiziet no uh, tāda izaisa punkta, kas paredz, ka mēs atbalstam uh, komisijas uh, sākotnējo pieeju un attiecīgi strādāt balstoties uz to. Ja mēs uzsākam diskusijas un nākam klajā ar alternatīviem priekšlikumiem, komisijas priekšlikumam, tad man šķiet, ka mums nekas nesanāks. Mēs uh, gluži vienkārši iestiksim šajās diskusijās. Tātad balstīsimies uz eh, sākotnējo pamatu, apzinoties, ka lēmums par pašu resursiem tiks pieņemts gandrīz bez uh, eh, parlamenta uh, eh, teikšanas. Tātad mums ir jānostiprina komisijas nostāja, bet vienlaikus ir jābūt arī gataviem nākamajā fāzē, ja teiksim, ir skaidrs, ka šie divi jaunie pašu resursi, ko piedāvā komisija, tik tiešām tiks izmantoti, lai mēs būtu gatavi paziņot, ka ir vēl arī citas alternatīvas un ka nevajadzētu pārtraukt šīs debats par pašu resursiem. Tas būtu tas, ko vēlējos teikt, reaģējot uz komentāriem. Paldies, Anluka, Anna! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties kolēģiem par um, sākotnējo viedokļu apmaiņu. Mēs, protams, visi lieliski apzināmies, ka šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, kā jau Dianes kungs, kungs paziņoja, ir nepieciešama vienprātība padomē, un mēs um, nesakam, ka mēs tagad varētu uh, sākt ieviest nodokļus, mēs gluži vienkārši varam cerēt uzlabot esošo sistēmu, līdzinējo sistēmu, jo tā nav bijusi pietiekami laba. Un ņemot vērā to, ka kā norit DFS eh, pieņemšana, ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama vienkāršāka un atklātāka sistēma. Vairāk pieminēja finanšu transakciju nodokli Tas ir nodoklis, kas tiek piemērots uh, Londonā. Londona ir uh, tirsniecības uh, galvaspilsēta, tāpat kā uh, Frankfurta, bet runa jau nav par nodokļu maksātājiem uh, Lielbritānijā, kam ir jāmaksā. Tie ir arī, Dān, tie ir arī Dānijas uh, pensiju fondi, kas uh, tirgo Londonas Cityjā. Tātad tam ir ļoti plašs pamats. Tāpēc mums ir nopietni jāpraugās uz komisijas priekšlikumu. Mums e, tas ir jāizskata, jāpārdomā, kāds būs šī priekšlikuma, e, kādu rezultātu tas, kādu ietekmi tas atstās. Mums ir ieklausa, jāieklausās arī padomas argumentos. Es lielā mērā piekrītu vairākiem runātājiem, kas pieminēja to, ka mums ir jābūt gataviem citām alternatīvām, citām iespējām. Ja nu gadījumā uh, padomē ir pilnīga pretestība attiecībā uz mūsu priekšlikumiem. Tāpēc um, tīri personīgi es varētu teikt, ka es atbalstu šo jauno PVN priekšlikumu. Es domāju, ka tas būtu labs izējas punkts. Būtu ļoti labi, ja mēs vismaz to varētu panākt. Bet es tāpat arī domāju, ka Vēlāk mums ir jābūt gataviem pārskatīt eh, citas iespējas, piemēram, šis enerģijas nodoklis. Bet, kā jau es teicu, mums ir šis uh, sākotnējais izējas punkts, stratēģija, paraudzīsimies uz komisijas uh, priekšlikumu, izmantosim to kā izējas punktu. Un uh, parlamentā vairākums jau ir strādājis pie uh, šiem jautājumiem. Mēs varam balstīties arī uz rezolūcijām, kuras parlaments ir pieņēmis, jo līdz ar to padomē arī būs labāks ieskats par to, kāda ir mūsu nostāja. Paldies! Paldies, cienījamie kolēģi, un paldies referentiem! Protams, tās ir um, diskusijas, kas būs ļoti smagas. Mēs apzināmies, kādas ir grūtības, jo īpaši tas, ka, ja tiek panākta politiskā vienošanās, jebkurā gadījumā, kā jau to atgādināja Godmaņa kungs un Jērens Fermas, fiskālā suverenitāte joprojām ir dalībvalstu pārziņā, un tas nozīmē, ka tad, kad mums cerams būs vienošanās, šī vienošanās varēs stāties spēkā ar uh, dubulto vienprātību 27 valdības un 27 parlamentu, kuriem ir jāratificē šāda vienošanās. Un visticamākais, ka mums neizdosies to panākt. Bet nevis tāpēc, ka tas tagad ir tik neiespējami un tik grūti, mums nevajadzētu mēģināt to darīt. Un tie, kas uh, pauda zināms skepsi, Es vēlētos atgādināt par savu personīgo pieredzi, par ko es iepriekš, protams, atvainojos. 2006. gadā, kad es biju budžeta komitejas referents, lai uzsāktu darbu pie šī jautājuma, es eh, sazinājos ar visām galvaspilsētām, tikos ar visām budžeta komitejām visos nacionālajos parlamentos, lai iepazīstinātu ar problēmu un noskaidrot, kāds ir viņu viedoklis. Savulaik uh, budžeta komiteju vadīja Levandovskungs, un viņa attieksme bija brīnišķīga. Viņš teica, tas ir pilnīgi neiespējams stāsts. Ir jābūt nedaudz uh, trakam, lai uh, ticētu, ka kaut kas tāds var notikt. Un viņš teica, es jūs pavadīšu. Un katru reizi uh, viņš teica, Nu, šis tips ir eh, nedaudz traks, bet ko jūs par to domājat? Man tas šķiet ļoti draudzīgi un ar nelielu humoru no viņa puses, bet jāsaka, tas nemaz nebija tik neefektīgi. Sākotnēji budžeta komiteja bija vienīgā, kas vēlējās, lai eh, darbs pie šīs lietas tiktu uzsākts. Pēc tam mēs pārliecinājām parlamentu, pēc tam mēs pārliecinājām komisiju un komisāru Levandovska kungu kas eh, piedāvāja šos priekšlikumus. Un pēc tam mēs sagaidījām, eh, ka dažas dalībvalstis un dažas ļoti nozīmīgas dalībvalstis bija gatavs uzsākt debatas. Un 20. oktobrī mēs organizējām uh, konferenci par budžeta jautājumiem, uzklausījām daudzus Nacionālo parlamentu pārstāvis, kas teica, ka tīri principāli viņi nav pret šo uh, debašu uzsākšanu. Tātad mēs esam progresējuši, mums ir nepieciešams daudz laika, mēs zinām, ka ir šis šķērslis, kas ir dubultā vienprātība, bet, nu, redzēsim, kas notiks. Katrā ziņā eh, krīze ir darījusi savu. Mēs nevaram visu eh, pierakstīt tikai sev bet mums ir jābūt piesardzīgiem, jo dažās valstīs tādu vai citādu resursu izmantošana var atstāt nozīmīgas sekas, nozīmīgas izmaiņas. Tāpēc mūsu referenti piedāvā, un manuprāt, tas ir pavisam prātīgi un tīri tehniski arī izdarāms, proti, lai sākotnēji bumba būtu padoms lau, laukumā un parlaments pagaidām pieslēdz komisijai. Tas nenozīmē, ka parlaments ir gatavs simtprocentīgi piekrist tam, ko piedāvā komisija, bet parlaments uzskata, ka tas ir labs pamats darbam. Un mēs esam gatavi strādāt ar abām pārējām institūcijām, balstoties uz šo pamatu. Un tad, nu, bumba ir padoms laukumā, Un padomē, katrs ministrs attiecīgi paziņos, man tas atstāja tāds vai citādi sekas, tāpēc es piekrītu šīm risinājumam, vai nepiekrītu otram, vai arī nepiekrītu nevienam ne otram, bet katrā ziņā taktiski ideja būtu sekojoša. Parlaments un komisija pagaidām var sadzīvot ar to, kas ir uz galda, un pēc tam redzēsim, vai padomē rodas grūtības, noteikti tāds būs, tad arī redzēsim, e, kurā valstī attiecībā uz kuru nodokli. Un es domāju, ka um, taktiskā pieeja, ko piedāvā mūsu referenti, izpelnījās e, labvēlīgs komentārs, un tas viss ir īstenojams. Es atgādināšu, ka nākamā viedokļu apmaiņa par eh, šo procedūru notiks 5. decembrī ar prezidentūras trio. Un mūsu referenti iepazīstinās ar šo nostāju. Un mēs redzēsim, kā reaģēs padome. Padomē pašā būs notikuši, notikusi pirmā viedokļa apmaiņa, tad arī redzēsim, kāds ir spēku samērs. Uh, kādus uh, argumentus izvirs viena vai cita delegācija. Un pēc tam mums parlamentā būs jāatrisina jautājums par kompetenci sadali ar ekon komiteju, jo uh, pašu resursu pakotne ietver vairākus uh, dokumentus ir uh, vispārējais stratēģijas dokuments, tālāk ir dokuments uh, par uh, um, GDP un rebates, un tālāk ir dokuments par finanšu transakciju nodokli un PVN kas attiecas uz pašu principu par finanšu transakciju nodokļu izveidošanu, tad ekon uh, ir priekšroka, mēs attiecīgi sagatavosim savu atzinumu, un kas attiec uz uh, daļu šī nodokļa uh, nodošanu, tad tas attiecīgi ir dokuments, kas būs mūsu pārziņā. Un kas attiec uz PVN, tad te nu mums vēl ir jāskatās. PVN nosaka kopienas regulējums, un tad nu redzēsim, kā šajā ziņā mēs sadalīsim pienākums uh, ar ekonu komiteju. Un kā mēs vienojāmies vakar ar koordinatoriem, priekšlikums, ko piedāvāja um, Fernkungs, kas attiec uz darba dokumentu sagatavošanu, lai rezumētu galvenos punktus šajā dosjē un iepazīstinātu arī uh, Uh, ar viedokļiem uh, balstoties uz 2007. gada rezolūciju un balstoties uz uh, Saudārdi Garīgas ziņojumu. Es vēlētos norādīt komitejai arī, ka mums ir nepieciešama. Es vēlētos norādīt komisijai, ka mums pēc iespējas ātrāk ir jāpaņ, jāsaņem informācija par to, kādas sekas tas atstās uz katru valsti. Mums ir nepieciešams sākotnējās aplēses kādas būs sekas. Es, protams, pilnībā uzticos eh, visiem finanšu ministriem, kas informēs eh, par šiem skaitļiem, bet mums ir nepieciešams arī komisijas viedoklis. Liels paldies, cienījamie kolēģi! Noslēgsim diskusijas par šo punktu, un es piedāvātu Raimeram, kas ir pirmajā rindā, lai viņš mums pavisam īsi rezumētu to, kā ir sākušās diskusijas par ITER papildus finansēm, par ko mēs vakar ilgstoši runājām koordinātoru sanāksmēm, un paredzēts arī trilogs šo pēcpus, pēcpusdienu pulksteni 15.30. Pēc tam balsošana. Raimer. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Es domāju, būtu ārkārtīgi pareizi 2012. gada budžeta diskusijas nodalīt no diskusijām par ITER finansējumu. Runājot par uh, šo uh, papildu finansējumu jautājumu 1,3 miljārdu eiro apmērā, uh, padomis sarunās eh, tas tika skatīts kopā ar kopējo summu 6,5 miljardiem eiro līdz 2020. gadam, kas ir Eiropas Savienības ieguldījums šajā projektā. Un pēc eh, tiem 100 miljoniem, kas eh, tam tika paredzēti 12. gada budžetā pēc komisijas, izvērtējuma konstatējam vajadzību pēc 1,2 miljārdiem, kas būtu jārod. E, un es tagad neiedziļināšos visās detaļās, jo tik ne, nevajadzētu varbūt tik īsu brīdi pirms trialogu sarunām tā plaši runāt par uh, mūsu stratēģijām, bet es gribētu dažas lietas paskaidrot. Mēs uh, pēc uh, labākās gribas esam apņēmušies uh, risināt sarunas trialogā un panākt vienošanos līdz gada beigām. Un uh, pēc tam, kad komisija mums vakar uh, nosūta mūs vakar iepazīstināja ar saviem jaunajiem apsvērumiem. Un uh, es arī esmu saņēmis šos viņa apsvērumus, un es vēlos norādīt, ka nedomāju, ka pāris dienas pēc samierināšanās, vienošanās par budžetu mums vajadzētu tagad tā ķerties pie grozījumiem 12. gada budžetā. Komisija ir paredzējusi negatīvu rezervi 60 miljonu eiro. Un eh, šajā sakarā es eh, neredzu te nekādu panākumus eh, sološu risinājumu. Saskaņā ar komisijas izvērtējumu Eh, šī negatīvā rezerve nāk eh, kopsolī ar to, ka eh, saistības ir paredzētas visās budžeta kategorijās, un man liekas, ka te ir radies pārpratums. Otrakārt, komisija ir ierosinājusi pārskatīt saistības no 2011. gada, pask paraudzīties, kā tās darbojas 2011. un 2013. budžeta attiecībā uz uh, kategoriju 1A. Un te ir runa par 572 uh, miljoniem no kategorijas 2A, neņemot vērā rezervi no piektās kategorijas 2012. gada budžetā. Un uh, mēs nevaram, man šķiet tas ir ārkārtīgi būtiski, jo mēs nevaram zināt, kur mums šī rezerva būs vajadzīga turpmākā pusotra gada laikā. Kategorija 3A 25 miljoni pret uh, vairāk nekā 60, 26 miljoniem iepriekšējās diskusijās. Un uh, skārt ir arī piektā kategorija 2012. gada budžetā. Uh, Un eh, rezultātā, ja ITER patiešām saņems visu šo finansējumu, tad gal galā mēs ar to varēsim iztikt. Bet problēma ir ar negatīvo rezervi, kā arī ar priekšlikumu 300 miljonus eiro izmantot saistībām mm, attiecībā uz kategoriju 1A 2013. gada budžetā. Un uh, jautājums ir par to, kā mēs lietosim šos kategorijas viensā līdzekļus, vai mēs uh, neatsauksimies uz parlamentu prioritātēm attiecībā uz šo kategoriju. Un uh, apsvērumi, ar ko mēs iepazīs, iepazināmies, uh, bija, ka no šiem 300 miljoniem 100 miljonus uh, varētu uh, izmantot uh, vairākām citām kategorijām, uh, koprojektiem. Un uh, pēdējā finanšu plānošanas gadā samazināt par 20% šo summu Nu, man tur vajadzīgs eh, skaitlisks pamatojums, man ir vajadzīgi skaidri apsvērumi no komisijas puses par to, ka šie līdzekļi no paša sākuma jau ir tikuši izmantoti un kas tad īsti ir sagaidāms. Lai nenotiek tā, ka mēs nonākam problēmās, jo e, diskutējam par tādiem jautājumiem, e, kas vēlāk pārauga politiskā un ekonomiskā diskusijā. Un eh, te rodas divi vispārīgi jautājumi, kas vēl būs jānoskaidro. Pirmkārt, 6,5 miljārdi, par kuriem padom runā attiecībā uz 20. Eh, gadu, ietver sevī 1,3 pap miljārdus papildu finansējumu. Uh, Un uh, jautājums ir, kur padome redz ITER nākamajos finanšu ietvaros. Tomēr īstais jautājums šeit attiecas uz uh, pārvaldības jautājumiem, kas ir bijuši ITER sakarā. Un jautājums ir par to, vai šie viens 1,3 miljārdu papildu finansējumu šobrīd ir nepieciešami, vai arī būtu iespējams tos atvēlēt periodam, eh, kas attiecas uz 2014. gada sākumu? Vai tā runa patiešām par ekonomisku vajadzību, vai arī drīzāk par politisku vēstījumu, ko mēs vēlamies eh, nodot uh, ITER starptautiskajai padomēji? Es domāju, ka uh, daudzi varētu apšaubīt šo 1,3 papildu finansējumu saistībās, un uh, par to mums vajadzētu ļoti nopietni runāt. Un pamatojoties uz uh, eh, Fukushīmas negadījumu, Japāna nevar vairs nodrošināt uh, daudzas piegādes, ko agrāk te pat nav runa par naudu, bet par te tīri tehniskām piegādēm. Šeit vēlas iesaistīties Dienvidkoreja un daļēji īstenot eh, Japānas eh, piegādes, un te runa par 9,1% Japānas dalības kopējā projektā. Un ITR e padomi pagājušajā nedēļā pārunāja šos jautājumus. Un uh, pirmdienas paziņojumos pēc ITER uh, padomas bija norādīts, ka ekspertu grupa, kurā piedalās Japānas valdība un citi eksperti, tas tika paziņots Japan Times online un citos laikrakstos, proti šī grupa, šis panels, kas sastāv no ekspertiem un valdības, vēlas pārskatīt Japānas enerģētikas politiku, kā arī aicināt, lai Japāna atsakās no savas līdzdalības ITER projektā. Un te es uh, citēju tekstu uh, no Japānas paziņojuma. Panelis aicina valdību atklātā sesijā samazināt uh, līdzdalību eksperimentālajā ITER projektā Francijā. Līdz ar to viņa aicina valdību radikāli pārskaitīt līdzdalību šajā projektā un atteikties ieguldīt 2,2 miljārdus jēnu. Un ko tas nozīmē kopējiem ITER finansējumam? Nu, šobrīd līdz 13. gadam un laika posmam pēc tam. Mēs redzam, ka šajā saruna posmā mums ir jāiestājas ar ļoti daudzām neskaidrībām un Mums ir nepieciešams pārunāt šos neskaidros jautājumus. Pārskatīšanas jautājums attiecībā uz 11. gada eh, pieejamajām saistībām. Šī pārskatīšana jāorganizē tā, lai mēs eh, naktu klajā ar pozitīvu vēstījumu un lai mēs varētu atjaunot parlamenta prioritātes mūsu nostājā. Uh, un uh, šobrīd ir sagaidāms patiešām lielas galvas sāpes. Es esmu ieskicējis neskaidros jautājumus. Es ceru, ka komisija šo pēcpusdienu, tāpat kā padomas prezidentūra, varēs mums sniegt tādas vai citas atbildes vai skaitļus, un ja šo pēcpusdienu tas nenotiks, tad, uh, nu, vajadzēs pie tā strādāt vēlāk, un iespējams, ka šīs ITER sarunas vēl uh, padziļināsies un detalizēsies, bet principā šobrīd ir ļoti, ļoti daudz neskaidrību. Merci, monsieur le rapporteur. Paldies, referent kungs, Jērens Ferms. Jā, tikai daži komentāri. Mēs eh, pilnībā piekrītam Raimaram, kas attiecas uz pieeju. Man grupa uh, jau ilstoši ir skaidri pateikusi, ka mēs atbalstam projektu kā tādu, bet man jāsaka, ņemot vērā pat labā notiekošo, šis atbalsts var arī sašķobīties, jo mums ir eh, bijušai nokavēts termiņi, tāpat uh, Um, aplēses vairs īsti nav skaidrs, kas attiecas uz to, cik tas izmaksās. Tagad Japāņi varētu izstāties no projekta, tātad uh, ir arvien vairāk jautājumu un viss uh, sašķobās. Otrakārt, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram apņemties uh, Uh, attiecībās 2013. gada budžetu. Mums pat nav uh, bijušas pirmās diskusijas ar referentu par 2013. gada budžetu. Tas ir pilnīgi neiespējami mums. Es teiktu, politiski neiespējami un iespējams arī juridiski neiespējami apņemties uh, vismaz nākt klajā ar uh, formālu apņemšanos 2013. Uh, gadam, kas attiecas uz 7. pētniecības pamatprogrammu. Arī Tas vienmēr ir bijis atvērts jautājums, un šobrīd ir arvien skaidrāks, ka ja mēs ņemam naudu no šiem kopīgajiem projektiem, eh, tad tas kļūst arvien sarežģītāk. Tās ir skaidrs prioritātes Eiropas parlamentam un arī pētniecības aprindām. Uh, Es arī koordinātoru sanāksmē minēju uh, to, ka Lena Ēka no ITRA komitejas uh, pašreizējā uh, Zviedrijas vidas ministre bija referenta attiecībā uz Clean Sky projektu. Es runāju ar viņu pa telefonu un ir pilnīgi skaidrs, ka tas izraisīs pārdomas gan Zviedrijas valdībā, gan arī komisijā par uh, to, ka nu, nu, līdzekļi tiek ņemti eh, priekš ITER projekta. Tātad es domāju, ka mums ir jābūt ļoti kritiski noskaņotiem trilogu gaitā. Paldies, tagad vārds Anai Jensenai. Jamen, jeg vil bakke op om eh, det, Jørgen Færm siger. Nu har han jo redegjort for, hvordan en god liv... Es vēlētos rēģēt uz to Fermkungs teica, Viņš arī Zviedrijas ministrs ir izteicies par šiem priekšlikumiem un teica, ka tie nav labi. Jautājums par to, ka ir jāatbalsta projekti, kas sasniedz rezultātus rīt, vai arī jāpārtrauc atbalsts projektiem, kas dod rezultātus rīt, lai nodrošinātu līdzekļus projektiem, kas nav uh, noteikti un kas varbūt pēc 20 gadiem dodas mums kādus satriecošus rezultātus. Mana grupa atbalsta ITER projektu, bet mums ir jārod risinājums šai finansējuma problēmai, kas uh, nekaitētu pamat pētniecības programmai. Tas ir mūsu kopējais mērķis. Mēs varam atbalstīt arī Ramerkunga teikto. Jūsu stratēģijai mēs sniegsim visu atbalstu un uh, mēs ceram, ka šos 300 miljonus varēsim uh, Eh, atrast kādā citādā veidā. Un būtu ļoti jauki, ja mēs šo jautājumu varētu atrisināt līdz gada beigām. Protams, ir svarīgi, lai ITER saņemtu nepieciešamo finansējumu. Mums jāatrod šī nauda, tad, kad tā būs nepieciešama 13. gadā vai kādā citā gadā. Mums ir jāiegūst finansējums, kas ir pieņemams visām pusēm, nezaudējot uh, savas prioritātes pamatprogrammai pētniecībā. Paldies, Alis Kungs, lūdzu. Paldies, priekšētāji, varbūt es domāju par kaut ko citu, bet mums šeit ir problēma, kas ir pavisam reāli par džet nākotni Arī tas ir līdzīgs projekts kā ITER, un es jau esmu teicis šajā komitejā iepriekš, un arī jūs mani atbalstījis. Ja ir kāda nenoteiktība, tad šīs uh, projekts lēnām um, izčākstēs, un viss, ko mēs darījām pēdējos 30 gadus, lai es panāktu vadību šajā lomā, nu, tad mums būs jāmaksā par ITER, un mēs neiegūsim tādus labumus, kāds varētu iegūt no mūsu pētniekiem. Tādēļ lūdzu trialoga laikā, domājot arī ilgtermiņā, bet ir ļoti liela problēma ar patiesu institūciju, ar patiesiem cilvēkiem, tādēļ lūdzu, Raimer, uh, uh, interesējieties par to, kas notiek dzīvē un aizstāviet Eiropas intereses. Paldies, Džeims! Tas noteikti tiks izdarīts. Paldies visiem! Tas, ko var teikt pilnīgi skaidri šobrīd. Tātad vēlos atgādināt, ka samierināšanas procedūrā tā problēma, ko Džeims nu pat minēja, par budžetu un par tā tiesisko pamatu. Tas nav saistīts ar to jautājumu, ko mēs skatām šobrīd. Tiesiskais pamats ir pavisam cits teksts, pavisam cita procedūra, un tā tiks skatīta citās komitējās un arī citu ministru sanāksmēs. Tā kā no juridiskās puses tas ir padoms lēmums. Un mēs pavisam oficiāli to paziņojām. Es pēdējā brīdī eh, samierināšanās procedūrā teicu, ka mēs eh, bijām ļoti labvēlīgi noskaņot un ka mēs, protams, vēlējāmies, eh, lai darbs turpinātos. Neatkarīgi no trialoga rezultātiem, mēs 2012. gada budžetā esam ierakstījuši 460 miljonus eiro ITER. Tā, tad, Tātad tas, kas bija paredzēts sākotnēji, plus 100 miljonu eiro. Kas ir jau pirmais centiens, lai eh, sasniegtu šo te miljārdu vai, vai 1,3 miljārdus papildus izmaksu? Un uh, parlaments diezgan veiksmīgi ir veidojis šīs sarunas, jo no šīm 100 eh, miljoniem 8 miljoni tiek pārvietot, pārējais tiek, izmantot, pārējais tiek panākts izmantojot maržu. Un samierināšanās procedūrā mēs rakstiski apņēmāmies darīt visu iespējamo, lai līdz gada beigām rastu risinājumu par papildus finansējumu bez detaļām. Un šobrīd mēs esam tādā situācijā, ka šķiet, ka Vairākums ir par to, ka mēs turpinām projektu un uh, cenšamies atrast risinājumu parlamentu budžeta komitejā, bet katrā ziņā padome e, izvirs prasību, un tāpēc arī no paša sākuma, sākot diskusijas par 2012. gada budžetu, mēs esam nošķīruši abus jautājumus, kurus padome uh, vēlējās paturēt uh, kopīgajā sarunu pakotnē. 2012. gada budžets ir atrisināts, un tagad mēs varam raudzīties uz ITER jautājumu. Uz it, attiecībā uz ITER mums uh, ir zinām priekšroka, bet padomu pieprasa, un ja padomu pieprasa, tad padomē vajadzētu maksāt. Padomē vajadzētu pierādīt. Un Ir skaidrs, ka mēs neatsāksim sarunas par 2012. gada budžetu, kur mēs esam noslēguši, kā jau teica referents. Un tāpēc mēs nevaram saprast, kāpēc mums būtu uh, jāizmanto liedzekļu pārvietošana 2013. gadā, kas ir pretēji tam balsojumam, kas ir par 2012. gadu un kas apdraud pētniecības programmas Dažas no tām septītajā ietvarā, dažas eh, nav šajā ietvarā, bet patiesībā kā eh, kopprojekti atbilst definīcijai par enerģētikas projektiem, kā piemēram klīniskai, eh, Cēzara un tam līdzīgi. Tātad tīri politiski tas nav pieņemama Eiropas parlamentā. Hienants papildināja ar jautājumu par pašu principu par to, kā mēs pieņemsim lēmumu par 2013. gada budžetu un līdzekļu pārdali. Eh, ja mēs mainām finanšu schēmu, tad mums ir iespējas arī mainīt dotācijas turpmākajiem gadiem. Bet es domāju, juridiskais arguments nebūtu jāizvirs priekšplānā, bet es domāju, ka politiskais arguments ir diezgan spēcīgs. Tātad tāda ir pašreizējā gaisotne, tādā gaisotnē mēs uzsāksim diskusijas uh, trilogā un redzēsim, kā diskusijas noritēs ar padomi un komisiju. Cienījamie kolēģi, paldies par jūsu uh, diskusijām šajā jautājumā. Pirms mēs sākam balsot, es vēlētos dot vārdu Helgai Tripelei. Helga, jūs acīm redzot varat mūs iepazīstināt ar Alfonsī kunga jautājumu par um, zivsaimniecības nolīgumu ar Gvinēju Bisavu. Jūs nevarat to paveikt? Diemžēl asistents, kas to sagatavoja, nu pat ir atstājis zāli. Mēs nezinām, kad par to tiks diskutēts, bet, nu, diemžēl šobrīd es nevaru par to diskutēt. Labi, lai nu paliek zīves Gvinējā Bisavā, runāsim par to vēlāk. Tagad balsošana. Thank you. Alors, euh, je vous propose de prendre les. Sāksim balsot. Donc, euh, euh le rapport. 14. punkts mūsu šāsdienas darba kārtībā. Sidonijas uh, ziņojums par budžeta grozījumu numur 6. Cīdonī, vai jūs vēlētos nedaudz skaidrot savus grozījumus, tātad pēc uh, samierināšanās? Kolēģi, es vēlētos eh, lūgt jūs uzmanību, jo pēdējā brīdī notika zināmas diskusijas, un to rezultātā radās priekšlikums mutiskam grozījumam, ko jūs, es ceru, esat saņēmuši. Uh, Un eh, es vēlētos eh, sniegt īsu skaidrojumu par šo mutisko grozījumu. Galvenā doma ir pārcelt apsvērumu F pirms apsvēruma E, kas nozīmētu, ka tas eh, pavirzās uz augšu, jo būtu labāk, ja mēs pieminētu šo jautājumu agrāk. Tālāk eh, apsveram punktā F aizstāt vārdus whereas those needs ar vārdiem whereas some payment needs. Un pirmā grozījuma otrajā daļā vārdus all needs not covered by the agreement. Uh, eh, for, piemēram, for example, uh, un tā tālāk. Uh, aizstāt ar piemērotāku frāzi as much as possible needs not covered by the agreement on draft amending budget 6, for example 1 billion 47 million. Tomēr šajā gadījumā būs nepieciešams balsojums par, daļā, pa daļām par pirmo grozījumu un es kā referente nemainīšu savu rekomendāciju balsot pret pirmo daļu. Es arī vēlos lūgt jūsu atbalstu attiecībā uz otro daļu. Ja jums ir kādi jautājumi, varat tos droši uzdot. Paldies. Tātad kā, tā kā ar šo mutisko balsojumu mēs aizstājam uh, pirmo grozījumu, vēlas izteikties uh, Fermkungs. Jā, priekšsēdētāji, ar šo korekciju no referentes mēs atsaucam pirmo daļu, līdz ar to nebūs vajadzīgs balsojums par daļām, mēs varam pilnībā balsot par referentes priekšlikumu. Jā. Ļoti jauki. Vairāk neviens nevēlas izteikties, tātad sāksim balsot par pirmo grozījumu, kā tas tiek grozīts ar mutisko grozījumu. Kas par? Paldies, pret. Neviens atturās, divi atturās, trīs. Pieņemts. Otrais grozījums ar referentu atbalstu. Kas par? Pret. Atturās. Divi atturās. Pieņemts. Divi pret. Neviens neaturās. Trešais grozījums. Par. Pret. Tie paši trīs atturās, neviens neatturās. Ceturtais par. Pret. Tie paši trīs. Atturās, neviens neatturās. Galīgais balsojums par. Pret. Pieci pret. Atturās. Līdz ar to šis dokuments ir pieņemts ar attiecīgiem grozījumiem. Tagad. Izabela, jūs vēlaties izteikties? Priekšsēdētāji. Es vēlējos atgriezties pie jautājuma par Gvinēju. Vai mēs varam tagad par to runāt? Ja balsojums ir beidzies, nē, priekšstādātājs saka, balsošana vēl nav beigusies. Par to runāsim pēc balsošanas. Tātad balsosim par Barbāras Materas ziņojumu par Renault. Sarešķīts jautājums. Atgādināšu, ka pēc debatēm un balsojumu, kas eh, noritēja visai neskaidri, budžeta komiteja noraidīja priekšlikumu par eh, globalizācijas pielāgošanās fondu mobilizēšanu Renault. Un mums izdevās no nu, jauna iedzīvināt šo dosie, atsaucoties tātad izmantojot e, trialogu, un trialogu gaitā padome un komisija uzstāja uz to, lai parlaments patiesībā budžeta komiteja izskatītu to atkārtoti, ņemot vērā to, ka valdības līmenī tika pieņemts jauns lēmums Francijā, tika pieņemts jauns dekrēts, lai risinātu vismaz daļu problēmas, ar kur saskārās uh, Renault darbinieki, kas nevarēja izmantot citus līdzekļus, Un līdz ar to es piedāvāju no jauna ierakstīt šo punktu darba kārtībā, lai tas tiktu atkārtot izskatīts un mēs atkārtot balsot par to. Referents sagatavojas grozījums, tāpat arī daži no jums, kolēģi, ir sagatavojuši grozījums. Un balsosim par šo punktu, cerot, ka šoreiz vismaz mums izdosies um, balsot skaidrāk un pozitīvākā gaisotnē. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa - referents par kas par? Paldies. Pret. Neviens. Atturās. Brīnišķīgi. Otrā daļa. Referents pret kas par? Zaļie. Kas pret? Visi pārējie. Atturās. Otrā daļa noraidīta. Ceturtais grozījums. Referents pret. Kas par? Pret. Atturās. Vairākums pret. Noraidīts. Kompromiss A grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Līdz ar to piektais atkrīt. Sestais grozījums. Kas pār? Kas pret? kas atturās, neviens neaturās, noraidīts. Septītais par. Pret. Tas pats vairākums. Noraidīts. Astotais grozījums. Referents ir par. Kas par? Kas pret? Tas pats vairākums tikai apgrieztā kārtībā. Pieņemts. Devītais grozījums. Referents pret, kas par? Kas pret? Tas pats vairākums. Nu, desmitais grozījums, Alvaro kunga grozījums, kas par? Pret. Tikai sociālisti. Pieņemts. 11. grozījums, sociālais grozījums, referents pret, kas par? Pret, atturās, tas pats vairākums noraidīts. Pirmais grozījums, referente ir pret, kas ir par? Pret, vairākums noraidīts. Otrais grozījums atkrīt, ja pirmais ir pieņemts, bet pirmais tika norādīts, līdz ar to balsojam par otro. Kas par? Pret? Atturās? Tas pats vairākums noraidīts. Galīgais balsojums par visu dokumentu. Kas par? Kas pret? Atturās? sociālistu grupa atturās un zaļie atturās. Un Džēms. Džēms paceļ roku zem galda. Nu, ir jāspēj pamanīt. Tātad eh, ziņojums pieņemts, apsveicam referenti un pateicos visām politiskajām grupām par kooperatīvu sadarbību. Es katrā ziņā priecājos, kā budžeta komitejas priekšsēdētājs par sasniegto rezultātu. Tālāk mums ir vēl citi Matērs kundzes ziņojumi. Jo mēs jau nerūpējamies tikai par Renault. Tālāk Portugāla, Norte Centro Automatīve Jūs visi esat saņēmuši balsošanas sarakstu. Pirmais punkts, otrais grozījums. Liberāļu grozījums. Referents par kas par? Vai ir kādi sarežģījumi? Jūs nevēlaties balsot par Portugāli? Jums nav balsošanas saraksts, nu mēs to izmantosim. Žēl gan, ka tā. Žēl, ka jums tā gadījies. Jums ir jāatlaiž savu darbinieki. <laughs> ok. Bon, donc le Portugal. Le Portugal. Portugāla tātad. Otrais grozījums. Referents par Kaspar pret, atturās, vairākums par pieņemts. Trešais grozījums referents pret, kas pār? Autori, kas pret, vispārējie, atturās, noraidīts. Ceturtais referents pret, kas pār? pret, jāpārskaita. Vai visiem ir balsošanas kartes? Es ceru, ka arī man ir balsošanas karte. Vai sistēma darbojas? Jā, sistēma darbojas. Lūdzu apstipriniet, ka man ir tiesības balsot, ja EPP ir ieradusies pārāk lielā skaitā Pagaidām neviens vēl nav nobalsojis. Bet es vēl nebalsoju. Par ko jābalso? <laughs> Je suis comme Goran. <laughs> Bien, le vote est clos. Le président a voté. Beidzam balsot. Priekšsēdētājs nobalsos, beidzam balsot. 15 pār 19 pret noraidīts. Ceturtais tas bija grozījums. Tālāk piektais grozījums. Tie paši autori referents ir par, kas par. Paldies, kas pret? Tikai sociālisti. Atturās neviens. Pieņemts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Galīgais balsojums, kas par? Pret. Divi. Pret. Atturās. Neviens. Pieņemts. Apsveicam referenti. Tālāk. Donc, euh, pour Barbara, c'est fini. Barbaras ziņojumi, par tiem ir nobalsots. Pavisam īsi, Barbara, vai jūs varētu mūs iepazīstināt ar uh, jautājumu, par kuru mēs nebalsosim šodien, bet par kuru jūs nevarējāt mūs informēt vakar? Pavisam īsi. Jā, ļoti ātri un iespējams es spēšu jūs pārsteigt priekšādāji. Es vēlējos kolēģiem pastāstīt par Itālijas gadījumu. Itālija bija viena no pēdējām valstīm, kas izmantoja globalizācijas pielāgošanās fondu, un tas bija patiesībā visai pārsteidzoši. Viņi pieprasa aptuveni 3,25 miljonus darbiniekam, kas strādā būvniecības nozarē, 325 uzņēmumi tiek iekļauti. Balsojums par šo ziņojumu notiks budžeta komitejā 5. decembrī. Un tad balsosim par to arī Strasbūrā decembrī. Nu, būtībā tas arī viss, jo mēs jau Portugāles gadījumu esam e, izskatījuši, nu, tā kā es izteicos pietiekam ātri. Paldies referentēm! Tagad Vērtmans kundzes ziņojums, kur izskatīšanu mēs esam atlikuši vairāk kārt. Referent, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos tikai teikt paldies visiem kolēģiem par konstruktīvo darbu un <clears throat> sadarbību. Tā kā 12. grozījums netika atsaukts, es vēlos teikt, ka es to atbalstu. 12. grozījumu. Tā tad atbalstu. Paldies. Ļoti labi. Tad, tātad Gocelīno grozījums pozitīvs balsojums. Tas netiek atsaugs un referente to vērtē pozitīvi, pretēji tam, kas parādījās mūsu balsošanas sarakstā. Labi. Tad vai sociālisti ir saņēmuši savus balsošanas sarakstus? Ceturtais grozījums. Referents ir par. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Le vote est ouvert. Monica, Monica vote debout. Bon. Tout le monde a voté? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 pār 13 pret, 4. grozījums pieņemts. 24. grozījums. Kas ir savietojams ar 4. par kur mēs nu pat balsojām, referenti par. Kas par? Pret. 3 pret. Atturās. Pieņemts. 5. vērtmanas grozījums. Kas par?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 Le, le 7. De... Septītais. Par. Pret. Liberāļi. Atturās. Pieņemts. 20. Par. Neviens neatbalsta Hartonkungu. Pret. Atturās noraidīts. 21. Paksas kunga ziņojums, e, grozījums, kas par? Neviens. Pret? Tas netiek atbalstīts. 22. Paksas grozījums, vai kāds ir par? Nē. Noraidīts. 23. Paksas grozījums. Tāds pats liktenis. 8. grozījums, kas par? Ko darīs EPP? Pret? Ļoti daudz pret. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniskais balsojums par astoto grozījumu. Beidzam balsot. 12 pour, 22 contre, il est rejeté. 12 pār, 22 pret noraidīts. Paksas kundze ir iesniegusi grozījumu. Ne? Saka priekšsēdētājs. Jūs esat droši. Runa nav par transpersonu. Rolandas, pour moi, c'est un prénom masculin, donc je disais monsieur. Et le... Manuprāt, tas bija eh, vīriešu vārds. Uh, un tāpēc es teicu kungs, vai arī varbūt viņš ir nosūtījis savu kundzi, lai viņa organizētu balsošanu. Tātad pirmais kompromiss, kas par? Pret. Pieņemts. Devītais Vai kāds ir par? Noraidīts. Desmitais paksas kunga eh, grozījums. Neviens viņu neatbalsta. Noraidīts. 11. Hartonga noraidīts. 12. <laughs> Andreja Kodzelīno kungs. Tagad es būšu uzmanīgāks. Referenti ir par. Kas ir par?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 Tātad par šo grozījumu, kas ir 12. grozījums Gocelīno, 13 pār 21 pret noraidīts. 13. hartona grozījums neviens neatbalsta noraidīts, 14. 15. hartona grozījums, 16. hartona grozījums neviens neatbalsta noraidīts, 17. Luija Greša grozījums, referents par, kas par, pret, noraidīts. Otrais grozījums, Vertmans kundzes grozījums. Par to ir jābalso, jo 17. tika noraidīts, kas par, pret. Labāk pārbaudīsim. Vairākums ir par, bet es vēlētos tomēr pārbaudīt. Balsojiet pavisam raiti. Beidzam balsot. 21 par 13 pret. Pieņemts. 18. grozījums. Par to jābalso. To daļai aptver, div, aptver 17. kas tika noraidīts. Referents ir pār, kas pār pret atturās pieņemts. Deviņpadsmitais. Līgreša grozījums. Referents pār. Kas pār? pret, atturās, pieņemts. Tikai EPP ir pret. Trešais Vērtmans kundz grozījums referenti par, bet to jau ietver 18. Galīgais balsojums līdz ar to. Kas par? Pret. Atturās. Neviens nav pret? Neviens arī neaturās. Vienprātīgi, Vērtmans kundze. Apsveicam Vērtmans kundzi. Mums ir atlicis jautājums. Helga, lūdzu. Best, or maybe I... Par nosūtījumiem kopumā mums ir 12, e, par kuriem jābalso. Man, diemžēl, jāsaka, ka tie ir jāskata viens pēc otra vispirms. C6, tas ir no parlamenta un saistīts ar 800 tūkstošu eiro no rezerves pārsūtīt uz ārpakalpojumiem par plūkojumiem un rakstdarbiem un tas tādēļ, ka ir nepieciešama papildu tūkošanas darbi. Varbūt parlamenta vadība var sniegt skaidrojumu, tā kā šī summa ir diezgan liela. Vai ir kāds šeit? Varbūt var paskaidrot, kādēļ ir šāds palielinājums, citādāk tas, uh, šis pārsūtījums būtu jāatceļ Paldies! Ja jūs vēlaties atbildēt referentei uz jautājumu, paldies priekšsēdētāji! Kā jau visi zina, eh, tūkošanas dienests Ir dienas, kas ir pašā uh, ražošanas uh, procesa beigās un, protams, nekontrolē to, cik daudz lapušu ir jātulko. Uh, tas ir atkarīgs no dažādiem reglamentiem. Un mums ir nācies konstatēt pirmo astoņu mēnešu laikā pieaugumu par 34% tulkojuma apjomam. Un, uh, Līdz ar to mums ir šāds deficīts previzijās, ja mēs nepapildinām ar šiem 800 tūkstošiem eiro. Referents kundze, lūdzu. Es tad uh, ieteiktu balsot par. Uh, uh. Labi, tad par šo pirmo pārvietojumu. Kas ir par? Pret. Atturās. Pieņemts. Nākamais pārvietojums referents, lūdzu. Nākamais ir priekšlikums mainīt Eiropas datu aizsardzības uzrauga plānu maiņu. Mēs vēlamies pārvest AD6 amatu, jo sešu aģentūras ir izgaisa certifikācijas uh, procesu. Es ieteiktu atbalstīt šo grozījumu izveidas plānā. Šo merci. Qui est en faveur de ce virement? Paldies, kas ir par šo pārvietojumu? Pret, atturās, pieņemts. Nākamais pārvietojums. Tālāk pārvietojuma lūgums no Eiropas ekonomiskās un sociālās komitejas. Komiteja vēlas aptuveni 52 tūkstoši pārvietot no asociētajām izmaksām uz budžeta pozīciju par komunikācijām, lai eh, paplašinātu savus projektus šajā jomā, un es neredzu nekādu iemeslu, lai to noraidītu. Tātad, kas par? Pret, atturās, pieņemts vienprātīgi. Tālāk referenti. Reģiona komiteja ir iesniegusi 5 pārvietojumu lūgumus. Pirmais pārvietojumu lūgums 397 tūkstoši eiro no dažādām budžeta pozīcijām ir ņemti, lai pastiprinātu budžeta pozīciju par ārējo ekspertīzi. Kom, reģiona komiteja norāda, ka šāda papildus ekspertīze nepieciešama ņemot vērā paplašinās kompetences pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Uh, Patiesi reģionu komiteja ir jāskata jauna politikas joma, enerģētika, un ir nepieciešami papildus eksperti piecās papildu jomās. Šis lūgums tika noraidīts 2011. gada budžeta pārunās, tādēļ eh, man ir zināmas šaubas par šo lūgumu, bet esmu gatavi ieklausīties eh, kolēģos un reģionu komitejas pārstāvis, ja tie ir šeit klāt. Tā kā mums jau agrāk bija negatīvs lēmums šī lietā, varbūt ir uh, kas mainījies, un tas varētu mainīt arī mūsu lēmumu. Alors, parmi les collègues da... Labi, kolēģi vidū. Vai kolēģi vidū būtu kāds, kas uh, pārstāv reģionu komiteju? Kronbek kungs pārstāv reģionu komiteju. Vai jūs varētu atbildēt uz eh, mūsu referents jautājumu? Labrīt! Labrīt! Jā, tā patiešām ir, ka 2011. Eh, gada budžeta procedūrā mūsu lūgums palielināt apropriācijas šai budžeta pozīcijai bija noraidīts un tas tika noraidīts padomas pirmajā lasījumā, un tā kā mēs neredzējām ne mazāko iespēju atgriezties pie parlamenta pirmā lasījuma un lūgt atjaunot uh, šo uh, uh, padomis veikto uh, ekonomijas pasākumu, mums nācās uh, paturēt spēkā šo samazinājumu 2011. gada budžeta procedūrā. Uh, bet šķiet, ka mēs varam savākt šo apjomu no citām budžeta pozīcijām, un joprojām ir projekti, kuri ir jāīsteno, un mēs redzam uh, iespēju to izdarīt. Paldies, Dārgs Fogans, ka vēlētos izteikties. Yeah, thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau kolēģis eh, nu pat norādīja, eh, bija radušies eh, sarežģīti finansiāli apstākļi un ir būtiskas budžeta pozīcijas, ko padomu bija nolēmusi apcirpt un īstenot ietaupījumus, lai atrastu citas jomas, kuras viņuprāt bija būtiskas viņa organizācijas darbībai, un mums vajadzētu to respektēt. Bon, Paldies, referents kundze, lūdzu. Jā, tā kā es lūdzu uh, balsošanu no kolēģa puses, bet beigās nenonācām ne pie kādas tiešas balsošanas. Es tomēr atbalstu šo uh, pārsūtīšanas lūgumu. Ļoti labi. Tātad ar referents ieteikumu, kas ir par šo pārvietojumu? Pret? Atturās? Pieņemts vienprātīgi. Līdz ar to mums paliek kopienas tiesa. Nē, saka referente. Šķiet, ka ir vēl četri citi jautājumi. Es ierosinu priekšstādātāju risināt nākamos četrus lūgumus blokā. Pirmkārt, es budžeta īstenošana saistībā ar programmatūras sistēmu uzturēšanu. Uh, 200 tūkstoši eiro apmērā reģionu komiteja uzskata, ka te ir nepieciešami eksperti, lai izstrādātu jaunu internetu sistēmu. Tāpat eh, te ir runa par 37 tūkstošiem eh, e-, eiro, ko pārceļ no apdrošināšanas pozīcijas uz uzturēšanas un programmatūras pozīciju. Tāpat reģionu komiteja vēlētos palielināt savu budžetu pozīciju ārējā palīdzība informatikas sistēmām, lai varētu finansēt divus IT projektus. Tāpat reģionu komiteja vēlas pastiprināt savu uh, konferenču un tikšanos uh, pozīciju pār uh, zinām summu, lai organizētu uh, piekto Eiropas reģionu un pilsētu samitu, un uh, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu būt pret šiem četriem lūgumiem. Ļoti labi, tātad blokā par četriem uh, šiem te pārvietojumiem. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts vienprātīgi. Referents kundze, lūdzu. Tagad ķeramies pie Eiropas kopienu tiesas. Eiropas kopiena tiesa ir iesniegusi trīs uh, pārvirzīšanas lūgumus, un uh, šī uh, pārvirzīšana ir vērst uz to, lai panāktu avans maksājumu 3 miljonu eiro apmērā uh, attiecībā uz piekto pārsūtījumu, sesto pārsūtījumu un 1,3 miljonu eiro attiecībā uz septīto pārsūtījumu, jeb transferu. Uh, Attiecībā uz uh, īres un pirkuma līgumiem ēkām, lai samazinātu finansiālo slogu, ko rada maksājumi no budžeta turpmākajos gados, tiesa labi apzinās pašreizējos dalību valstu budžeta ierobežojumus un tāpēc atstāja uh, šo triju transferu uh, izvērtēšanu pilnībā mūsu ziņā. Šie transferi samazinātu slogu, ko rāda kopienu tiesas ēku finansēšana, bet te pašā laikā palielināt dalību valstu izmaksas šobrīd. Ņemot vērā Eiropas Savienības kopējo situāciju, es ierosinu apturēt šās eh, trīs pārsūtīšanas, kuru apjoms ir 5,4 miljonu eiro, ja vien kolēģi na, totāli neatbalsta šo, šo, šos darījumus. Domēs. Nu, Ļoti labi. Kas pār šo pārvietojumu? Priekšsēdētāji. Ja referenti piekrīt, mēs varētu analizēt šo problēmu, un es attiecīgi ieteiktu, ja referenti, protams, piekrīt, atlikt šo balsojumu. Juridiski mēs varam to darīt. Mūsu rīcībā ir laiks līdz 5. decembrim. Mēs varam atlikt lēmumu pieņemšanu uz nākamo sanāksmi. Vai referenti piekrīt? Jā, man tas absolūti patīk. Mēs varam to darīt arī 5. datumā. Tātad attiecībā uz kopienu eh, tiesu eh, mēs nogaidīsim. Lēmums tiks pieņemts nākamajā sanāksmē. Tik tā par pārvietojumiem citām institūcijām. Tagad pārvietojums komisijas budžetā došu vārdu Sidonijai. Ir daudz uh, pārvietojumu, varbūt par dažiem varētu balsot blokveidā. Jā, paldies. Man bija īsa konsultācija ar Barbaru Matēru saistībā ar uh, DEC 28. Mūsu slēdziens ir pārāk priekšlaicīgs, mēs nevaram par to lemt tagad, tāpēc varbūt lemsim par to nākamajā sanāksmē. Tagad DEC 37 kas ir saistīts ar Eiropas globalizācijas fonda mobilizāciju Portugālē, ziņojums, par kuru mēs nepat balsojām, tāpēc es ierosinu balsot par šo pārvietojumu. Ļoti jauki. Nu tad uh, balsojums pa daļām, kas par? Kas pret? Bokros kungs ir pret, nē, ne pret Portugālu, bet pret šo risinājumu. Atturas viens Nu, labi. Līdz ar to 37. pārvietojums ir apstiprināts Sidonija pārējie. Komitejas sanāksme. Agrāk es atbalstīju balsošanu par vairākiem pārvietojumiem blokā, bet tagad es uzskatu, ka mums vajadzētu balsot par katru no tiem atsevišķi, jo daži no tiem ir par ļoti svarīgiem politiskiem jautājumiem un varētu rasties iebildumi no dažu deputātu puses. Uh, Tātad DEC 43 attiec uz ļoti mazu apjomu, pusmiljons eiro, tas ir saistīts ar uh, zivsaimniecības produktiem. Apropriācijas ir samazinājušās no budžeta pozīcijas, kas saistīta ar maksājumiem starptautiskajām organizācijām, jau ilgu laiku ir bijusi tendence, ka Eiropas Savienība maksā mazākas dalības maksas starptautiskajām organizācijām. Es nezinu, kāds ir tam iemesls, jo mēs vienmēr priecājamies maksāt mazākas dalības maksas bet uh, iespējams, ka komisijai mums būtu interesanti uzzināt no komisijas, kāpēc tā notiek, jo ir arī citas jomas, kurās Eiropas Savienība maksā mazāk starptautiskajām organizācijām. Kopumā es atbalstītu balsošanu pār DEC 43, bet ja komisija varētu atbildēt uz šo vispārīgāko jautājumu, mums būtu interesanti uzzināt atbildi. Paldies, Sidonija. Vai komisija var eh, sniegt kādu atbildi tagad? Jā, priekšsēdētāji. Iemesls uh, ir saistīts ar dažādiem valūtas kursiem, kas ir uh, eh, attiecināmi uz maksājumiem starptautiskajām organizācijām. Būtībā ieguvums notiek uz valūtas kursu rēķina, kas nozīmē, ka mēs varam uh, mainīt arī savus maksājuma apjomus, lai dzīvo ilgi spēcīgs eiro, saka priekšsēdētājs. Uh, Es saprotu, ka jūs maksājat uh, dolāros starptautiskajām organizācijām. Tātad kas par? Kas pret? Izabela, labi. Atturas. Izabelai nepatīk zīvis. Bet kopumā mēs atbalstam. 44. Tātad 44. pārvietojums ir saistīts ar CIP pastiprināšana par 50,3 miljoniem saistībās un vēl zinām summu maksājumos. Te runa par divām CIP programmām, kas nodrošina atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem, eh, darbības kapitālam un kredīt garantijām, investīcija kapitālam un garantijām. Uh, Līdzekļi nāk no dažādām budžeta pozīcijām, eh, kas tiek īstenotas. Es paraudzījos uz iemesliem, kāpēc īstenošana nav pietiekama, un eh, tā ir saistīta galvenokārt ar eh, projektu īstenošanas kavējumiem. Um, subsīdiju pieteikumu iesniegšanas kavējumiem, un uh, mēs par to esam runājuši jau agrāk. Uh, Un gada beigās komisija beidzot ir sapratusi, ka dažas vienošanās netiks izpildītas. Es nesaskatīju nekādas problēmas e, šajos samazinājumos, bet attiecībā uz palielinājumu e, tā ir mums prioritāra programma, proti CIP uzņēmē darbību un inovācijas, tāpēc es e, labprāt gribētu pieņemt šo pārvietojumu. Paldies! Redzu, Tātad, ka ir viena pozīcija, kas ir Beres, mūsu sociālistu kolēģis līnija pozīcija. Kas ir pār šo pārvietojumu? Pret. Atturās. 45. ir pieņemts. Tālāk 46. referenta. Jā, 46. pārvietojums ir saistīts ar zivsēmniecības nolīgumu šajā gadījumā ar Gvinēju Bisavu, un es vēlētos uzzināt no referenta, uh, kāda ir situācija ar zivsēmniecības līgumu, kāds bija viedoklis par to. Cik es zinu, nebija nekādu atrunu, jo acīm redzami protokols ir ticis parakstīts, līdz ar to ideja šobrīd ir pārvietoties no rezervas uz pozīciju. Jā, Tā ir problēma, ar kuru esam saskārušies jau iepriekš. Protokols ir jāpiemēro, jebkurā gadījumā ir jāmaksā. Un mūsu kolēģe Alfonsī ziņojums izlems to, kā notikuma attīstīsies turpmāk, bet tas, kas pienāks, tas ir jāsamaksā un ir tīri pamatoti balsot par šo pārvietojumu šodien nesagaidot balsojumu par Alfonsiju ziņojumu, vai Izabela piekritīs? Jā, priekšsēdētāji daļēji, bet es domāju, ka mēs varam um, balsot pret, pēc Sidonijas balsojuma. Ļoti labi, tad balsosim tūdaļ pat. Kas par Gvinēju Bisau? Kas pret? Atturās vienbalsīgi. Un, protams, tas nekādā veidā neietekmē balsojumu par Alfonsī kungu ziņojumu. 47. lūdzu referenta. Pārvietojums numur 47 ir saistīts ar slaveno gadījumu eh, strīdu starp padomi un citām institūcijām par algu jautājumiem, par algu korekcijām 2009. līdz 10. gadam, un šis pārvietojums ir instruments, kā risināt eh, paredzamos izdevumus algu korekcijai komisijas personālam. Līdzekļi tiek ņemti no dažādām neizmantotām apropriācijām administrācijas izdevumu kategorijās, jo īpaši attiecībā uz eh, ārštata tulkotāju atlīdzību, tulku atlīdzību. Uh, Es, eh, man nav šaubu par to, ka šis pārvietojums ir saistīts ar uh, tiesas lēmumu, un uh, tas uh, paliek administratīvo izdevumu pozīcijās. Jā, un tātad te ir piedāvāts izmantot šos līdzekļus. Kas par pret atturās pieņemts vienprātīgi? 49. pārvietojums referent lūdzu. Es domāju, ka šis ir ļoti būtisks pārvietojums, kas ir saistīts ar humāno palīdzību, un uh, tā apjoms ir 33,9 miljoni eiro saistībās un 20 miljoni pieprasītajos līdzekļos humānajai palīdzībai kas ir nepieciešama plūdos cietušajiem Pakistānā. Varbūt jūs atceraties dramatiskos plūdus Pakistānā, joprojām ir nepieciešams rast līdzekļus, lai tiktu galā ar saistībām, ar apņemšanos, ko Eiropas Savienība izteica palīdzēt uh, plūdu seku likvidēšanā. No kurienes šie līdzekļi varētu nākt? Tie nāk no ārkārtas palīdzības rezerves. Uh, un es vēlos, lai jūs apzinātos, ka, ja mēs apstiprināsim šo pārvietojumu, mēs iztukšosim savu ārkārtas palīdzības rezervi pilnībā. Taču tagad ir gada beigas, un mums vajadzētu cerēt, ka nekādas ārkārtas situācijas vairs nav gaidāmas, un ja tādas tomēr būs, tad tās varēs finansēt no 1. janvāra 12. gada, tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu apstiprināt šo pārvietojumu 49 humānās palīdzības sniegšanai Pakistānā. Paldies! Kas par? Pret. Atturās. Viens atturās. Ir jālūdz dažādās dievības, cerot, ka nebūs nekādu katastrofu līdz 31. decembrim. vai arī mēs varam cerēt, ka mūsu lēmums uh, palīdzēs uh, veikt preventīvas pasākums pret visām katastrofām, kādas varētu rasties. Vai arī mēs uh, nonāksim daudz sarežģītākā situācijā. Tālāk, info 1 un info 2. Uh, there for us to, for information. Uh, šie punkti ir paredzēti informācijai, jo tur ir mazāk nekā procents apropriācija attiecīgajā pozīcijā bet es vēlos uzsvērt, ka viens maksājuma pārvietojums ir no ES zivsēmniecības fonda uz pozīciju starp tā, par starptautiskajiem zivsēmniecības nolīgumiem, un otrs ir pārvietojums kohēzijas politikas ietvaros no EAGGF uz uh, citām daļām. Un uh, es domāju, ka mums ir uh, jābalso vienkārši tāpēc, lai mēs zinātu, ka šie līdzekļi ir pārvietoti. Jā, tas ir tikai informācijai. Proti, ja kādam deputātam būtu pamatot iebildumi, mēs varētu pārskatīt savu pozīciju. Acīm redzot, tā nav, un tad mēs varam uzskatīt, ka šie abi pārvietojumi ir pieņemti. Līdz ar to esam pabeiguši balsošanu. Liels paldies, esam lieliski pastrādājuši. Un tagad atgriezīsimies pie zivīm un Gvinējas Bisavas. Izabela Dirāna vēlas mūs iepazīstināt ar šo ziņojumu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tātad e, runa ir par zveju, lai gan man negaršo zivis. Astoņ, 808 tonnas Runa ir par administratīviem izdevumiem. Parlamentam ir jādod savs atbalsts, un es piedāvātu uh, atbalstīt to, pat ja apstiprinājums būs vēlāk, jo viss uh, sākās 2011. gada 16. jūlijā. Mēs zinām, ka Gvinējai Bisavai ir zināms grūtības ar līdzekļu apguvi, un mums, protams, ir jābūt piesardzīgiem un uzmanīgi jāuzraug tas, taču mēs varam atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies! Voilà. Alors, merci beaucoup. Paldies. Balsojums būs pavisam vienkāršs jo atzinumā ir tikai uh, eh, secinājuma rindkopa, kurā ir teikts, ka mēs atbalstam. Tātad balsojums par šo rindkopu un galīgais balsojums. Tātad tie, kas, nav, tie, kas nepierīkīt eh, rekomendācijai, tiem ir jābalso pret. Un ja rekomendācija tiks noraidīta un attiecīgi tiek pieņemts uh, atzinums, tad mēs. Uh, pieņemam atzinumu, kas iesaka noraidīt vienošanos. Bet tik tālu mēs vēl neesam nonākuši. Tātad balsošana notiks 5. decembrī, lai sagatavotu atzinumu uh, zivsaimniecības komitejai, kas attiecīgi balsos vēlāk komitejā, un šis jautājums būs plenāra sēdē februārī. Paldies visiem! Beidzam sanāksmi!